Bonjour à tous! Labdien visiem! Pateicos visiem, kas ir uh, ieradušies uz šo sanāksmi, jo nevienmēr viegls bija ceļš uz Briseli. Man arī gadījās sarežģījumi, bet pateicos tātad visiem, kur ir ieradušies. Un pirms uzsākam darbu. Uh, šo pēcpusdienu. Vispirms es došu vārdu tulkiem, kuri vēlas mums nolasīt paziņojumu. Informējam, ka šobrīd notiek um, sarunas ar parlamenta vadību par jaunajiem tulku darba noteikumiem. Un uh, šīs sarunas ir novedušas līdz brīdinājuma streikam. Uh, Tāpēc eh, tulkošanas pakalpojums beigsies oficiālā sanāksmes beigu laikā. Paldies! Paldies! Es, uh, domāju, ka visi uh, deputāti ir informēti par uh, to, cik uh, grūti ir izcinās dialogs ar tulku komandām. Pateicamies par šo paziņojumu un pateicamies arī par to, ka jūs mums palīdzēsiet strādāt šajā pēcpusdienā un mēs arī tiešām esam paredzējuši beigt sanāksmi noteiktajā laikā. Tagad pārējām pie mūsu darba kārtības. Tā jau bija izplatīta. Un un pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības apstiprināšana. Ja nav iebildumu, tad uzskatu darba kārtību par apstiprinātu. Otrais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 16. un 17. maijā šogad. Jūs esat šos protokolus saņēmuši un uh, Uh, ja nav nekādu iebildumu, uzskatām, ka uh, protokoli ir apstiprināti. Trešais punkts. Sanāksmes vadītājas paziņojumi. 16. maija sanāksmē koordinatori vienojās par šādiem punktiem. Koordinatori vienojās organizēt uzklausīšanu par teroristu piekļuvi nelegālam ieroču tirgumu Eiropā, un šī eh, uzklausīšana notiks šo pēcpusdienu. Mums ir uzaicināti ļoti kvalificēti eksperti. Koordinātori arī vienojās organizēt kopīgu sanāksmi ar kontu komiteju par eh, īpašo revīzijas palātas ziņojumu par Eh, radikalizāciju, un arī tas notiks šodien. Un koordinātori arī eh, atļāva eh, komitejas priekšsēdētājai piedalīties Lībe komitejas delegācijas braucienā uz Vašingtonu, jo runa būs ne tikai par datu aizsardzību, bet arī pasažieru datu reģistra sistēmu, par cīņu pret kibernoziedzību, cīņu pret terorismu un par kiberdrošību. Ja nav nekādu uh, komentāru, pārējām pie 4. darba kārtības punkta. Un mēs runāsim par virtuālām valūtām un terorisma finansēšanu, riska un atbildes pasākumu novērtēšana. Mēs uh, pasūtījām uh, Uh, pilsoņu tiesību un konstitucionālo tiesību departamentam veikt pētījumu par šo jautājumu, un es gribu sveikt mūsu vidū Tomu uh, Kitingu un Davidu Gaslinu, kuri pārstāv uh, pētniecības centru, kas pēta Uh, finansiālos noziegumus un drošības jautājumus. Un uh, tātad mēs uzklausīsim uh, pē, ziņojumu par pētījumu virtuālās valūtas un terorismu finansēšanas risks un atbildes pasākumu novērtēšanu. Mēs jau pirms uh, vairākiem mēnešiem arī pasūtījām šo pētījumu, lai izvērtētu komisijas priekšlikumus uh, par uh, to, kā vērtēt jaunās tendences un riskus, un svarīgi ir arī runāt par to, kā šādas valūtas, piemēram, bitkoins, var tikt izmantots noziedzīgiem mērķiem. Un Ar eh, šīs eh, sistēmas starpniecību tiek arī īstenot narkotiku tirzniecība mūsdienās, un tāpat arī tiek eh, veikta naudas atmazgāšana un terorisma finansējums īstenots dalību valstīs. Un jūs arī tāpat īrija runājat par to, ka īrijas republikā ir jau izvietot iegūti bitkoinu automāti un nākas konstatēt, ka tie tiek izmantot nelegāliem mērķiem. Tāpat jūs norādāt arī uz lietu, kuru atklāja Spānijas varas iestādes. Tā, tā, tā, tā bija lieta saistībā ar uh, uh, kibernoziedzību un elektronisko maksājumu karšu izmantošanu. Un arī jūs runājat par eh, interneta valūtas apmaiņas platformām, kur, uz kurām neatiecas normas par eh, naudas atmaskāšanu un cīņu pret terorismu. Tātad, balstoties uz jūsu pieredzi, jūs uh, esat veikuši analīzi un tagad jūs informēsiet par šo darbu mūsu komiteju. Jūsu veikums ir ļoti nozīmīgs, svarīgs mūsu komitejas darbam. Un Pirms dodu jums vārdu, uh, gribu norādīt, ka pat ja mūsu uh, pilnvaras uh, koncentrēs uz situāciju Eiropas kontinentā, tomēr ir interesanti arī uzzināt, kā Indā, Ķīnā un Krievijā ir citādi režīmi, juridiskais regulējums attiecībā uz virtuālām valūtām, kas ir daudz ierobežojošāks. Un um, tas uh, ir uh, noderīgi arī mums parlamentam to visu zināt, uh, runājot par dažādiem drosības pasākumiem. Es uh, uh, nezinu, kādā secībā, lai dod jums vārdu. Varbūt vispirms uh, tad uh, došu iespēju Tomam Kitingam runāt. Apmēram 10-15 minūtes būs jūsu rīcībā. Un vai jūs uh, piekritīsiet tā saucamai pingponga procedūrai proti, kad tiek uzdots jautājums un jūs uzreiz uz to atbildat? nebūs, ne, nedarīsim tā, ka tiek apkopoti visi jautājumi un jūs atbildat beigās, bet jūs atbildat uz katru uzdoto jautājumu uzreiz. Vārds jums 10-15 minūtes, lūdzu. Lielas paldies! Lielas paldies, ka uzaicinājāt mūsu šo sanāksmi. Lielas paldies, ka jūs lūdzāt, lai mēs veicam minēto. Ja, pētījumu. Mēs esam šeit ieradušies, lai uzklausītu jautājumus, labprāt atbildēsim un pēc iespējas vairāk uz tiem. Eh, labdien! Mums ir ļoti liels prieks eh, šeit eh, būt, un mans vārds ir Toms Kītings. Es esmu uh, finanšu noziegumu un uh, drošības pētījumu centra direktors, un tā ir Karaliskā apvienotā pakalpojumu institūta struktūra vienība, um, ir karaliskais. Dažkārt var šķist, ka tā ir, da, tāpēc mēs it kā esam mm, daļa no valdības, bet nē, mēs esam domnīca, kā saka uh, amerikāņu think tank, um, bet dažkārt cilvēki domā, ka mēs uh, atspoguļojam Britu valdības. Uh, domas, bet tas tā nav. E, tātad virtuālās valūtas un terorisma finansēšana, riska un atbildes pasākuma novērtēšana, tā saucas pasūtītais pētījums. Šī tēma tiešām attīstās ļoti ātri. 2015. gadā FETF e publicēja diezgan precīzas un diezgan mm, mūsdienām atbilstīgas, tā, tam brīdim atbilstīgas eh, vadlīnijas, bet, eh, ja jūs šodien to lasat, tas būs tā kā bērnu pasaka. Eh, tas ilustrējot to, cik ātri attīstās šī tēma un ļoti grūti politikas veidotājiem, regulātoriem tam visam izsakot, ļoti grūti. Uh, arī darboties tiem eh, cilvēkiem, kas grib nosargāt finanšu sistēmu. Ir ļoti grūti apsteigt šo notikumu attīstību. Viena no lietām, par ko mēs runāsim šo pēcpusdienu, eh, šai ziņā ir eh, tas, cik svarīgi ir strādāt publiski privātā partnerības formā, strādāt kopā ar cilvēkiem, kas izstrādā šīs tehnoloģijas Tādā veidā eh, viņi un jūs arī labāk izprotat šo tehnoloģiju. Tehnoloģijas varat izprast speciālisti labāk nekā politiķi, pat labāk nekā drošības speciālisti. Eh, tātad šī tēma ir ļoti plaša, attīstās ļoti ātri, un eh, šī tēma ir ļoti cieši saistīta ar inovācijām. Jūs nevarat eh, izdzīvot šajā jomā, nevarat darboties jomā, ja neesat inovatīvi. Inovācijas ir brīnišķīgas eh, un eh, brīnišķīgi ieguvumi, bet mēs zinām arī to, ka inovācijas nes līdzi arī risku un draudus. Šeit ir viens svarīgs punkts, ko mēs gribam pasvītrot, gribam, lai visi to saprot. Un tas ir tas, ka galvenais akcents šajās diskusijās par virtuālām valūtām fokusēs tieši uz riskiem un, un draudiem, bet būtu arī labāk, varbūt jautājumu atbilžu formā tiešām padomāt par to, kādus labumus varētu dot šīs virtuālās transakcijas. Mēs ļoti daudz laika tērējam, arī jūs laikam tāpat Um, mēs runājam par un, un domājam par tiem, kas ir iz, izkļaut ārā no, no aperites um, D-bank, D-riska kategorijām katrā ziņā, bet ir iespējams par to domāt saistībā ar virtuālā. Bet šajā pētījumā mūsu uzdevums ir saistīt virtuālās valūtas izmantošanu saistībā ar terorismu finansēšanu. Uh, Mēs eh, skatījāmies uz situāciju šobrīd un arī nākotnē. Mēs eh, centāmies arī mm, izvērtēt starptautisko reakciju tieši regulātoru ziņā, likumdošanas ziņā. Dažkārt eh, šie mm, likumdošanas normu izstrādātāji ir nedaudz iepalikuši un ja ļoti bieži tieši šie regulējušie pasākumi atpaliek. Uh, mēs arī nevaram paredzēt, um, cik tad, um, ka, kur būs virtuālā valota pēc 18 mēnešiem, tad, kad um, attiecīgā direktīva, uh, kas tiks pieņemta, stāsies spēkā. Mēs arī savā pētījumā strādājām ar tiesības sargājušo iestāžu darbiniekiem, Ehm, šie darbinieki cenšas tikt galā ar visām grūtībām saistībā ar izmeklēšanām, eh, kur tiek izmantots virtuālās valodas, tas var būt terorisms, organizētā noziedzība, varētu eh, būt narkotiski noziegumi un tā tālāk. Lieta tāda, ka mm, tiesībā aizsardzības iestādēm ir milzīgi izaicinājumi cenšoties atrisināt uh, noziegums, kur ir izmantot eh, šāda veida maksāšana mm, virtuālā. Un Deivids runās tālāk par mm, secinājumiem, kas izriet no mūsu pētījumu, un kā jau mm, šeit izskanēja, mēs labprāt dzirdētu pēc iespējas vairāk jautājumu. Un rakstot šo pētījumu, arī stāstot par to šodien, mums ir ļoti svarīgi kliedēt stereotipus vai mītus, kas ir saistīti ar virtuālām valūtām. Varbūt arī kliedēt tādus ekstremāls viedokļus, uh, Un mēs ļoti ceram, ka dienas beigās zināšanas par šo lietu būs daudz lielāks eh, šeit arī ar klātsošiem. Deivid, eh, paldies, eh, Tom. Kā jau Toms teica, virtuālās valūtas ir milzīgs intereses objekts. Mēs runāsim arī detalizētāk par pētījumu, bet parasti šai ziņā uh, Eh, mēs eh, cent, centamies mm, šo valūtu attēlot kā elektronisku kaut kādu statusu, kur nav šī te mm, juridiskās eh, vērtības. Mēs sākam spriest par dažādām tiešsaistes maksājuma platformām, par spēlēm. Droši vien kriptovalūtas būs tas, tam, piemēram, bitkoins viens no, no tiem. Uh, ir mm, tas, par ko dzirdam visbiežāk. Bitcoin eh, tiešām dod iespēju pārnes vērtību no viena punktu uz otru punktu, apējot trešo pusi, kas ir finanšu institūcija, kas ierasti figurē transakcijās. Uh, Šāda decentralizācija ir kļuvusi ļoti populāra un daudz uzmanības piesaistījusi. Arī politiķi cenšas eh, saprast to, kā finanšu sektors eh, varētu tikt transformēts un padarīts efektīvāks. Un kā jau Toms teica, eh, jautājumu un atbilžu sesijā mēs runāsim par inovācijām, kas šeit būtu jāapspriež. Bet viens no aspektiem virtuālai valotai ir ir mm, šis risks, mm, ka varētu notikt nelegāls mm, finansēšanas darījums. Un pēdējos gados ir bijuši arī fakti, e, ka virtuālās valūtas bitkoini tiek, tiek izmantoti dažādos noziegumos, dark web, šifrēšanu. E, piemēram, ir iespējams nelielā veidā nopirkt narkotikas un finansēt noziegums. Un ir daudz pierādījumu par to, ka kriptovalūtas tiek izmantotas aizvien biežāk naudas atmazgāšanas aktivitātēs. E, te ir jāpiemina aizvien liel, pieaugošais kriminālu iesaistīto uh, personu skaits, eh, un eh, Eiropas bijušais Eiropola šefs eh, teica, ka 3 līdz 4 procenti no atmazgātās naudas visā Eiropas Savienībā ir saistīta ar kriptovalūtu izmantošanu. Mm, varbūt nav tik milzīgs šis procents, bet to, mm, protams, liek domāt, ka šīs eh, kriptovalūtas eh, tiek mm, izmantotas aizvien biežāk tieši nelegālā vidē. Runājot par terorismu finansēšanu, šeit eh, arī sabiedrībā notiek diskusijas par to, kā tas varētu izvērsties, kā teroristi varētu izmantot šo anonīmo iespēju finansēt ar tehnoloģiju palīdzību, kā viņi varētu sasniegt savus mērķus. Bet um, šī lieta ir daudz sarežģītāka, daudz sarežģītāka nekā īstenībā tas tiek atspoguļots. Un tiešām lieta tāda, ka E, te ir jāatzīmē, ka ir ļoti maz dokumentētu tādu faktu par to, ka teroristi izmantojuši virtuālās valūtas. Un es nevarētu teikt, ka vispār nav šādu faktu dokumentu, bet ļoti maz. Un arī tiesība aizsardzības iestāžu pārstāvji Eiropolā un valstīs un arī ārpus Eiropas Savienības norāda, ka uh, E, šeit ir terorisma finansēšanas risks saistīts ar kriptovalūtu izmantošanu. Nu, mēs gan neesam redzējuši daudz dokumentus e, par to, e, ka, ka teroristi var, varētu sistēmiski būt izmantojuši kriptovalūtas vai citas virtuālās valūtas. Ja, tas ir ļoti svarīgs konstatējums Dažkārt eh, šeit ir pretruna ar eh, uztveri sabiedrībā, bet mēs savā pētījumā cenšamies izprast eh, šo lietu pēc būtības, kāpēc tas ir tā, kāpēc šie te mm, plašākie teroristi nav pieņemuši kriptovalūtu kā galveno finansēšanas veidu un kādi faktori varētu ietekmēt virzību šādā virzienā. Uh, Um, ja kaut kas mainīsies, kā izskatīsies kopējā aina. Un visbeidzot, kam tam būtu jānotiek, lai uh, risks būtu uh, tā, pietiekami kontrolēts vai mazināts laika gaitā. Jautājums ir tāds, kāpēc mēs neesam konstatējuši, ka kriptovalūtas un virtuālās valūtas tiek ļoti, ļoti plaši izmantotas. Varbūt uh, tas nenes pietiekamu labumu, jo šeit ir dažāds šo teroristu spektrs, dažādi dalībnieki, lai, piemēram, varētu mm, padomāt mm, par kādu vientunieku teroristu, kas darbojas kā vienpatnis. Un viņš izmanto, nu, noīrē automašīnu, lai mm, veiktu savu aktu vai arī nopērk nazi. Šajā gadījumā droši vien kriptovalūta nebūs nepieciešama, lai šādu aktivitāti uzsāktu. Un mm, droši vien ir ikdienas dzīve, ir ļoti daudz pārdevēju, kas nemaz nepieņem šādas kriptovalūtas. Katrā ziņā nu, daudzos gadījumos šie noziedznieki sastopas ar eh, tādiem pašiem ierobežojumiem, kā jebkurš legālais lietotājs. Šeit ir kaut kādi šķēršļi. Uh, Lielākā daļa šādu valūtu izmantošanas gadījuma ir spekulatīvos nolūkos. Um, cilvēks nopērk kriptovalūtu ar um, interesi gaidot, ka vērtība pieaugs un dabūs naudu vairāk atpakaļ. Šāda um, darījuma forma netiek izmantota bieži. Katrā ziņā tā nav ikdienas komercijas sastāvdaļa. Tas jau nenozīmē, ka teroristi to nevarētu izmantot. No otras puses, teroristu spektrs eh, mēs varam padomāt par lielām grupām, par Alkaidu, par Islāma valsti, eh, kas darbojas arī kaujinieciskās operācijās, eh, tādās pasaules malās, kur nav saprātīgas infrastruktūras. Tur ir ne tikai praktiski šķēršļi kriptovalūtu izmantošanai, bet daudzos gadījumos mm, viņiem ir pieejami arī citi finansēšanas veidi. Uh, piemēram, eksploatācija, vietējo cilvēku eksploatācija varētu būt tāds avots. Un ļoti daudzos gadījumos kriptovalūtas varbūt nav tik ļoti izmantojamas plašam teroristu lokam. Bet tomēr ir atsevišķi dokumenti, kas liecina par to, ka kriptovalūtas tiek izmantots, teiksim, džihāda piekritē pusē vai ekstrēmistu rindās. Un te var domāt par to, kā teroristi noteiktā kontekstā varētu konstatēt, ka virtuāla valota vai kriptovalota ir liederīga. Un tad, ja jūs par to domājat, tad jūs varat arī analizēt un paredzēt uz nākotni. Piemēram, ja ir tāds fórums eh, Dark Web, šis, eh, tur šajā tumšajā tīmeklī ir iespējams eh, nopirkt ieročus vai arī zaktas pases vai arī vēl kādu citu kontrabandu Un uh, viens atsevišķs noziedznieks uh, varētu šeit iedomāties izmantot kriptovalūtu. Tādā veidā viņš izvairās no, uh, no daudziem šķēršļiem, kas saistīti ar legālo biznesu. Un ko mēs maz apjoms rētī, ma, mazas summas. Vai ir iespējams piesaistīt bitkoinu, seksim, propagandas kampaņās, vai ir iespējams atbalstīt teroristu grupu aktivitātes. Pēc brīža mēs runāsim par to, un tad jūs eh, arī sapratīsiet, cik daudz šādi pasākumi naudas var piesaistīt. Eh, piemēram, finansēšanas eh, centieni džihādistu pusē ir analizēti, bet īpaši daudz naudas šādā veidā netiek piesaistīts, eh, kaut gan pat neliela summa dažkārt izraisa lielu draudu tieši terorismu izpratne. Eh, daudzos gadījumos eh, varbūt mēs runājam par dažiem simtiem eiro vai dolāru vienā konkrētā naudas piesaistīšanas gadījumā kaut kādam kampaņveidīgam mērķim. Šeit mēs domājam, vai ir pierādījumi, vai šīs summas varētu pieaugt, bet Eiropas Savienības tiesībās ir divas iestādes domā par to, skatās, kā attīstīsies šie notikumi. Ļoti grūti paredzēt precīzi, kā tālāk tas attīstīsies, kā tas notiks laika gaitā. Vienkāršākais, kas varētu ietekmēt veidu, kā teroristi varētu sākt izmantot kriptovalūtas, ir saistīts ar plašākām inovatīvām platformām. Uh, Ja e, ir iespējams e, izmantot kriptovalūtas aizvien vairāk darījumos, e, tādā parastā, ierastā izpratnē, tad droši vien mēs varētu arī konstatēt, ka mm, finansēšanas gadījumi teroristu nolūkiem arī varētu pieaugt. Tātad jāatbild uz tādiem vienkāršiem jautājumiem, bet jādomā arī mm, kopā par šo trajektoriju, par to, cik veiksmīgi varētu izmantot teroristi saviem nolūkiem šīs valūtas. Otrs, ko mēs um, domājam sakarā ar risku, mēs uh, analizējam augsti anonimizēts vai privatizēts kriptovalūtas. Um, ļoti bieži bitkoins tiek aprakstīts kā kaut kas anonīms, kaut kas neizsakojams, bet realitāte tas ir savādāk. Bitkoins ir sudanoma valūta. Tas ir tādas mm, darījumi, kas tiek mm, žurnālā pieregistrēti, izmantojot blockchain tehnoloģijas, bet mm, blockchain e, tehnoloģiju sakarā ir iespējams bitcoin e, ceļu izsekot. E, šāda caurskatāmība nav piemītoša pilnīgi visām kriptovalūtām. Ir Zcash, Monero kriptovalūts, un tad vēl Dash ir, ir valūta tāda. Un šīs eh, kriptovalūtas eh, pamatojas uz, uz eh, blok, blokķēdēm, kas nav tik ļoti caurskatāmas kā bitkoinam. Un nevienmēr var izsekot šo ceļu no viena lietotāja uz otru pie otra lietotē. E, tas ir izaicinājums tiesībā aizsardzības iestādēm e, tādā veidā, ka ir diezgan grūti izsekot un konstatēt gadījums, kad e, kriptovalūtas tiek izmantotas nelikumīgiem nolūkiem. Un vēl pētījumā mēs rakstam, ka vismaz viena džihāda kampaņa cenšas piesaistīt ziedu lietojumus vienā no kriptovalūtas formām, man, izmantojot manera uh, valūtu. Uh, tad uh, teroristi pamatojas uz kriminālām aktivitātēm, lai virzītu savus nolūks. Varbūt šīs kriminālās grupas, ar ko sadarbojas teroristi, jau izmanto šīs kriptovalūtas, tādā veidā riska mm, aktualitāte pieaug un arī varētu būt tā, ka mm, džihādistiem vai citiem teroristiem aizvien biežāk ir nepieciešams izmantot kriptovalūtas. Piemēram, ir nepieciešami viltoti dokumenti, viltotas mm, pases, eh, kuras tiek pirktas eh, dark web. Ir eh, ļoti daudz uzmanības no tiesībā aizsardzības iestāžu puses pievērs šiem jautājumiem. Tehnoloģijas būs pamata pamats arī teroristu attieksme. Mm, no tā būs atkarīga, kā viņi izmanto sociālās platformas, šifrēšanas tehnoloģijas. Šobrīd Mēs redzam, ka teroristi varētu izmantot kriptovalūtas kopumā ar e, Telegram un citām šifrētām ziņošanas messaging platformām. Un e, ir jāskatās, kā šīs citas tehnoloģijas sadarbojas ar kriptovalūtām, jāskatās kādi pētījumi, e, sociālie tīkli, ko izmanto džihādisti. Mēs redzam, ka džihādi piekritēji diskutē sociālos platformās par to, kā varētu izmantot šīs kriptovalūtas. Mums bija interesanti secinājumi, un viens no tiem ir kriptovalūtas pieņemšanas pieejamība drīzāk ir pie politiskā ekstrēmismu grupēm, apmēram nacisti. Tie visticamāk varētu izmantot šīs valodas vispirms. Viņi domā par to, kā bez robežām varētu rīkoties. Uh, pāri robežām un neizmantājot mm, tradicionālu sistēmu. Tomēr mūsu secinājumi un šādi lietošanas gadījumi ir ļoti reti. Runājot uz, par, par šo eh, reakciju no reg, regulātora puses. Toms jau par to runāja. Valstis varētu mm, censties regulēt eh, šo miedarbību uh, Eh, varētu pat noteikt apmaiņas kursu, piemēram, bitkoins pret eiro 4, 1 e, e, pret 4, teiksim tā. Bet um, atkal sanāk tā, ka kaut kādā punktā ir jāspēj iekasēt naudā šo vērtību. Un, jo ir savskatījumiem viena lieta, Bet šeit gribētu atsaukties eh, uz piekto naudas atmaskāšanas direktīvu, kas ir eh, apstiprināta. Un eh, šeit, šeit būs valstīm nepieciešams stiprināt darbu tieši ar virtuālām valūtām. Uh, Šeit šie panti ir ļoti svarīgi. Vispirms eh, virtuālās valūtas apmaiņu eh, ir jāregulē tā, lai aizdomīgās aktivitātes eh, tiktu reģistrēts, lai varētu uzraudzīt šādu veidu darījums bet šeit ir nepieciešams formalizēt šīs prasības. Tā lieta, ka tagad šī prasība eksistē visās dalībvalstīs, mūsuprāt, nodrošinās tādu ļoti robustu reakciju, un tas nodrošinās arī vajadzīgo caurskatību vismaz iesaukumā tieši virtuāla valoda lietošanas eh, sfērā. Tie tikai pirmie soļi, bet neraugoties uz šīm vadlīnijām, par kurām mēs pieminējām sākotnēji, ir, ir arī ļoti liels tāds likumdošanas eh, reakcijas eh, tāds līmenis arī ir ļoti daudz dažādu likumu pieņemt arī Japānā un eh, citur, ne tikai Eiropas Savienībā. Bet nevarētu teikt, ka šī reakcija būtu harmonizēta. Piemēram, Ķīna, Indija un Krievija ir cenšies pat aizliegt kriptovalūtas, vai arī cenšies šīs dažas valsts spērt soļus atpakaļ. Uh, nevienmēr ir tādi likumi, kas atgādina likums tāds kā Eiropas Savienībā. Cits valsts vispār nav rīkojušās nekādā veidā, un tā ir ļoti būtiska problēma. Ja runa ir par šiem ļoti, ļoti ātrām, bezrobežu tehnoloģijām, ja ir kādi, kādas laisas starptautiskajā likumdošanā, tas rada ļoti būtiskus riskus, un noziedznieki noteikti atradīs šo vājāko ķēdes posmu starptautiskajā mērogā un centīsies to izmantot. Droši vien mēs varēsim vēl tālāk parunāt jautājumu un atbilžu formā, jo te ir vairāk aspekti. Ļoti daudz regulātori vai ļoti daudz noteikumu vispār nav visaptveroši. ATF vadlīnijas ir tur ir runa par to, ka vajadzētu regulēt virtuālās valodas apmaiņas kursu, bet eh, virtuālā valūta pret virtuālo valūtu citu tas nav noregulēts. Eh, teiksim, kā mainīt bitkoinu pret manēro, tas potenciāli varētu izslīdēt no likumdevēja redzesloka. Par reakciju no tiesībā aizsardzības iestādēm šeit mēs redzam ļoti būtisku kompetences pieaugumu šai ziņā visā Eiropas Savienībā. To atbalsta arī Eiropola vadlīnijas EC3 kibernoziegumu centrs arī strādā pie šiem jautājumiem. Ir veikta vēršanās pret eh, tumšā tīmekļa eh, tirzniecību, pret nelegālo kriptovalūtu izmantošanu, bet mēs eh, varam uzskatīt, ka ir tiešām progress darbā, bet ir arī trūkumi. Toms jau teica, ka tehnoloģijas attīstās ļoti ātri ļoti bieži ir nepieciešams ātrums un resursi, lai izsekotu darījumiem. Un tas ir viss ļoti liels izaicinājums tiesību sargājušiem iestādēm. Ļoti, ļoti daudz progresa gadījumu varbūt ir tādi ad hoc rakstura vai neformāli. Ko, ko varētu darīt ar visu šo lietu? Šeit mēs varētu tālāk arī parunāt par to, kad tiks uzdot jautājumu. Bet vispirms mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai nodrošināt efektīvu, robustu un visaptvarošu regulēšanu. E, tad, kad piektā naudas e, atmazgāšanas direktīva stāsies spēkā, ir ļoti svarīgi dalību valstīm izdot e, vadlīnijas, adresējot to privāt, publiskam sektoram. Uh, skaidri izsakot eh, to, uz ko tad attiec attiecīgais likumdošanas akts un kāda ir tā būtība. Tālāk ir ļoti centīgi jāizteno regulējums eh, gadījumā, ja privātais sektors eh, virtuālā valūta to darbojoties pārkāp likumdošanu, ir svarīgi arī skatīties uz priekšu, jādomā par virtuālo valūtu apmaiņas procesiem lai nevarētu teiksim, nelegālā biznesa atbalstītāji mainīt vieglā veidā kriptovalūtas. Jādomā par tehnoloģijām. Eiropas Savienībai jāizveido darba grupa, Un šajā darba grupā varētu izanalizēt tālākos likumdošanas pasākumus, kas būtu nepieciešama, lai turētos kopsolī tehnoloģiski ar laiku un attīstību. Arī Eiropas Savienība iestājas par ko koordinētu uh, pieju. Par to tika runāts arī G20 sanāksme. Tur Eiropas Savienība teica vairākus svarīgus paziņojumus, atbalstot harmonizētu starptautisku pieeju šai ziņā, arī aicinot koordinēt rīkoties tām valstīm, kas neuzskata šo lietu par prioritāru, uzskatām, ka sadarbība arī būtu jāstiprina un jāpātrina tiesība aizsardzības iestādēm. Jāstrādā strateģiski, jā, jāizstrādā zināšanu kopums, ekspertīze, lai nebūtu zināšanu plaisas vai trūkums, un jānodrošina piekļuve informācijai un resursiem. E, tas varētu nozīmēt, ka ir nepieciešami eksperti vai personāla locekļi, kas darbosies ar kriptovalūtu. Uh, Um, jautājumu, kas, um, kuram būtu zināšanas, uh, kas izmantotu arī tās zināšanas, kas būtu um, atrodamas uh, citās dalībvalstīs. Vēl viena lieta. Ir nepieciešami Eh, tādi izlūkošanas dati, kas eh, mm, uzskatu virtuālu valūtu izmantošanu. Uzskatām, ka dalībvalstīm būtu jāizveido darba grupas, eh, kurās varētu iesaistīt dažādu profilu speciālistus, kas varētu izanalizēt dažādus riskus dažādā ziņā. Uh, varētu analizēt gan terorismu finansēšanu, gan arī kibernoziegumus, eh, sekot dinamiski notikuma attīstībai šai ziņā. Un visbeidzot, mūsu pēdējā rekomendācija ir par publisko-privāto partnerību, kas būtu jāstiprina visā Eiropas Savienībā. To, ko mēs dzirdam no tiesībās apsīs iestādēm, ir tas, ka tiesībās apsīs iestādēm ir bijusi ļoti pozitīva reakcija, tad, kad eh, viņi ir sadarbojušies ar virtuālos valūtas. Uh, Um, industriju, tad, kad ir runa bijusi par um, apmaiņas mehānismiem dažādu valūtu starpā, vienmēr ir bijusi vēlēšanās sadarboties. Bet tiesībās ir bijusi iestādēm ir jāsaprot, kāda ir šo tehnoloģiju daba. Ir, tas attīstās un aug ļoti ātri, un informācijas apmaiņai ir ļoti svarīgi nosim jāmainās publiski pri privāti, lai tiesībās ir iestādes varētu iet kopsolī ar tehnoloģiju attīstības gaitu. Līdz ar to es arī beigšu savu prezentāciju, labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Liels paldies abiem runātājiem! Paldies Kītinga kungam, paldies Kārlaila kungam par šo prezentāciju. Ļoti blīva informācija. Un, protams, līdz ar to arī uzreiz rodas virkne jautājumu no kolēģiem, pilnīgi noteikti. Nu, un tāpēc eh, ļoti labi jūs iezīmējat šos apvāršņus, parādījāt kādas perspektīvas nākotnē, kāda arī izaicinājuma mums priekšā nenoliedzami. Uh, šai kontekstā. Nu, lūk, liels paldies! Vispirms došu vārdu Annai Gomšai, lūdzu. Pateicos, pateicos par šo pētījumu, paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Mm, jā, mums tiešām detalizēti vajadzēs iziet tam visam cauri. Tā ir ļoti informatīva, ļoti informatīvs pētījums. Bet, kā jau jūs teicāt, varbūt to vajadzētu darīt arī dalību valstīm nenoliedzami, jo Judīte un es, mēs abas izstrādājām piekto naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu, jeb piekto AMLD, un tad arī uh, runājām par to, cik svarīgi tieši dalībvalstīm pievērsties šim jautājumam, un īstenot pasākums un tam līdzīgi. Un kriptovalūtu gadījumā tas šķiet atkal bija parlaments, kas iekļāva šo jautājumu darba kārtībā. Runājot par šo piekto AMLD, kā jau jūs teicāt, eh, tā vēl nav stājusies spēkā, būs vajadzīgs vēl vismaz nākamais gads, līdz nākamā gada beigām, lai tā šī direktīva tiktu īstenot, un vienlaikus novatorisms iet uz priekšu nu, milžu soļiem. Uh, Zinu, ka daudzās dalībvalstīs ir vēlme veidot tādus kā centrus kriptovalūtām vai kriptovalūtu uzņēmumiem, darot to bez jebkāda regulējuma, jeb faktiski nu, tikai tādu safabricētu nu, regulējumu skata pēc. Nu, Nu, lielisks piemērs ir Malta, kur, piemēram, pašreizējie regulējošie ietvari attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu vispār nedarbojas. Nu, vienalga, par ko mēs te runājam, FIU, FIU, jeb Finanšu izmeklēšanas vienība, visas šīs citas struktūras, to ir skaidri pateikuši. Nu, un tad, lūk, uh, Vai mēs viņām ticēsim, ka šīs dalībvalstis teiks, ka lūk, viņas īsteno regulējumu kriptovalūtu jomā, ja tāpat laikā pavisam citās vienkāršās naudas atmazgāšanas apkarošanas jomās viņa regulējumu nav īstenojuši. Nu, Malta ir viens no gadījumiem, bet tas katrā ziņā nav vienīgais gadījums. Tāpat arī bija Baltijas valstis šeit aktuāls piemērs, kas arī vēlējās sevi, nu tā teikt, parādīt tādā uh, smalkā lomā mm, Gibraltārs. Nu, tad ir Ķīna, piemēram kas pieņem politiku, aizliedzot kriptovalūtas. Jūs šķiet sakāt, nu, jūs tad ne, nepiekrītat šādai rekomendācijai, acīm redzot, kā nojaušu. Redzam, kas notiek Japānā. Japāna tā teikt, nu, uzņem atvērtām roktām kriptovalūtas ar visiem no tā izrietošiem riskiem. Uh, Mēs dzīvojam šai jaunajā pasaulē tagad, kur ASV ir, nu, ar tādu vienu noslieci, un kas faktiski grūž mūs tādā virzienā, kur mēs kļūsim par tādu globālu regulātoru. Un tāpat laikam redzam arī, ka ASV faktiski iet pilnīgi citā virzienā, neskatoties uz FATF, jeb finanšu rīcības darba grupu Nu, tāpēc esmu nu, nedaudz apjukusi. Ko tad mums vajadzētu darīt? Mums vajadzētu, jūs domājat, aizliegt kriptovalūtas, jeb, jeb aizliegt anonimizāciju šai jomā. Jo, kā jūs teicāt, bitkoins automātiski ehm, piedāvā kaut kādu pārskatāmību, bet ir jau arī citas virtuālās valūtas, kas to nedara. Tātad, lūk, vai tas ir jautājums par aizliegumu vai mm, anonimizācijas jomā vai kā citādi. Un tālāk, vai jūs varētu varbūt nedaudz sīkāk vēl pastāstīt to, ko jūs teicāt attiecībā, nu, jā, par Ķīnu mēs zinām nedaudz, bet nezinām daudz par Krieviju. Par to lomu, ko spēlē Krievija un Indija, jūs arī pieminējāt abas šīs valstis. Nu, lūk, Un te nu mēs sastopamies tagad ar tādām tehnoloģijām, izgudrojumiem, kas pavisam vienkāršā veidā varētu tikt izmantoti kriminālos grupējumos. Jūs jau norādījāt uz šiem nacistu ekstrēmistiem. Man liekas, šādas darbības jau norisinās. Tāpat arī mūsu pašu dalību valstīs reti, kura var uh, šos, šīs lietas kontrolēt. Varbūt jūs varētu man apstiprināt mm, šo jautājumu par, mm, cik svarīgi būs sadarbības starp dalībvalstīm, starp aģentūrām nenoliedzami. Tā ir viena no jomām, kur redzam, kur ir arī tāda pretestība. Piektās AMLD kontekstā mēs centāmies darīt visu iespējamo, izveid, centāmies izveidot FIU, ja finanšu izmeklēšanas vienību Eiropā, bet no dalībvalstīm bija ļoti liela pretestība. Vai jūs varat mums tad pastāstīt, ko mums darīt ar šo politisko nevēlēšanos risināt šāda veida finansējumu jautājumus attiecībā uz um, ekstrēmistiem vai teroristiem tā tālāk? Un vēl gribēju vaicāt, vai jūs varētu pastāstīt sīkāk par saitēm, kas jau pastāv starp bitkom un e-spēļu nozarēm? Jo tā ir arī nozara, kas mm, šobrīd ir pamatīgi iedibinājusies vairākās mūsu dalībvalstīs, manuprāt, ar tādu ļoti ierobežotu pārskatu, ja uzraudzības mm, kontrolas funkciju. Nu, tā ir joma, kur jūs sakat, jau ļoti labi parādās tas, ka var būt nu, tāds savstarpēji aizvietojams sistēmas vir virtuālajās valūtās. Tad, tad pastāstiet par to sīkāk. Un visbeidzot, šīs blokķēdes, šī tehnoloģija, nu tā acīm redzot, ir tehnoloģija, kas tiek izmantota finanšu sistēmā un attīstās nenoliedzami. kas laika gaitā potenciāli varētu krietni efektīvāk cīnīties pret naudas atmazgāšanu, bet vai tā ir tāda jūsu uztvera priekštec, ja patiešām šī blokķēžu tehnoloģija ir skaidri sasaistīta ar šāda veida virtuālo valūtu mm, atbilstības nodrošināšanu? Nu, vienalga, vai tas tad pārstāvētu kādu grupējumu valsti vai, nu, bet šajā gadījumā nezinu arī teroristu grupējumu, ko tad varētu kontrolēt. Paldies, paldies, godētā kolēģi. Nu, lūk, virkne jautājumu, kas jums tika uzdoti. Visi, acīm redzot, vienlīdz svarīgi. Došu jums vārdu. Nu, varbūt jūs varat sadalīt tad, lūk, um, šīs atbildes un nu, paši savā starpā. Jā, mēs savā starpā arī ar šo ping-pong procedūru nodarbosimies. Jā, es domāju, te ir tāds viens pamatjautājums. Respektīvi, ja nav regulējuma un īstenošanas eh, kapacitātes naudas atmazgāšanas, apkarošanas jomā un citās prasībās, ja šī sistēma nav tāda pamatīga pašos pamatos, tad jūsu spēja regulēt šādus, nu, tā teikt, krietni citā augstumā notiekošās darbības būs visai ierobežota. Jūs runājat par konkrētu valsti, bet Nenoliedzams fakts ir tas, ka, ja nenotiek šī visa sēkas būvēšana no pašiem pamatiem, nu tad beigu beigās visa eh, šī ēka būs tikai tāda gaisa pils eh, virtuālās valūtas jomā uz smiltīm. Uh, Pilnībā aizliegt tās, nē, tas nebūtu tas, ko mēs ieteiktu, jo, nu, tas ir tas, kas šobrīd norisinās. Lūk, šis džins ir izsprucis jau ārpus no, ārā no lampas, un, nu, mēs nevaram izlikties vienkārši šīs valūtas aizliekot, ka tā, aizliedzot, ka tādu nav. Un tātad šeit faktiski aktuāls ir tas pats pamatjautājums - īstenošana, naudas atmazgāšanas apkrošanas, tiesību aktu īstenošana, to tiesību aktu īstenošana, kas ļautu visu šo procesu uzraudzīt, analizēt, un visas tās pamatlietas, kas ļauj pārliecināties pārliecināties, ka jūsu finanšu sistēma, respektīvi jūsu kā dalībvalstu finanšu sistēma, darbojas godīgi. Uh, Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo finanšu sistēma un finanšu sistēmas godīgums, integritāte Eiropas Savienībā un um, pasaulē faktiski ir tikai tik stipra, cik tās vājākais posms. Un ja jūs jūtat, ka ir kāds vājākais posms, tad jūs izjutīsiet, cik ļoti negatīvi uh, tas var ietekmēt uh, visu šo situāciju. Un savukārt vienkārši sēžot un nogaidot, ļaujot šāda veida aizsardzības vairogā rasties caurumam, būtu pilnīgi nepareizi. Nu, tas būtu tā, tāds nu, politisks, politikas rakstura jautājums nenoliedzami ir jāveido, jāmēģina rast ceļi, kā pieņemamā veidā bankām darboties arī mm, valstīs, kuru standartos, piemēram, ir vājās vietas sistēmā. Jo, protams, ka ļā, nu, kriminālie spēki mēģina šādas vājās vietas vienmēr izmantot savā, viet, savā labā, nenoliedzam. Nu, lūk, tā pirmā lieta. Tālāk, protams, sadarbības starp dalību valstīm. Negribu te nu, nevienu aizbildināt, bet dažām dalībvalstīm kapacitāte ir lielāka nekā citām, un tāpēc sadarbības mehānismiem ir jāpastāv. Ir jāpārliecinās, ka tie riski, kas vienā valstī tiek izprati labi, izprasti labi, tiek tieši šādā skaidrojošā veidā komunicēta arī blakus valstīm, citām valstīm. Mēs esam pārliecināti, ka īstenošanas pasākumi ir tas pats pamat akmens. Un eh, šobrīd, jāsaka, daudzās dalībvalstīs īstenošanas process cieši. Nu tad Deivids, lai tālāk pastāsta par e-spēlēm, par e-spēļu nozarēm un tā saistību ar Bitcoin. Bet es vēl arī gribētu, kā jau sākumā teicu, jūs iedrošināt pa padomāt par finanšu iekļaušanas priekšrocībām, ko piedāvā blokķēdes eh, tehnoloģija mēs eh, no, domājam parasti, ka lūk, bitkoins un virtuālās valūtas un blokķēdes ir viens un tas pats. Nē, bet tā tas nav. Virtuālās valūtas var pastāvēt pacēc, pateicoties blokķēžu tehnoloģijai un finanšu tirgū tas var tikt izmantots arī citādi. Nu, jā. Varbūt tad plašākā tādā aspektā par to, vai šāds aizliegums varētu būt efektīvs. Viena vien lietas, ko norādām savā ziņojumā, uh, ir tas, ka pastāv liecība, ka šāda veida aizliegumi faktiski var novest pie pretējas ietekmes, liekot atsevišķām kriptovalūtām darboties vēl nepārskatāmākās platformās, nekā tas būtu, ja šīs kriptovalūtu platformas tiktu regulētas. Nu, katrā ziņā ASV gadījums. Uh, ir hrestomātisks, viņiem virtuālās valūtas eh, regulējums ir spēkā, nu šķiet apmēram piecus gadus, nu, protams, tas nav ne perfekts nekā, bet eh, tas ļoti labi parāda zināmā mērā, ka ar šādu nopietnu īstenošanas procesu un mērķiecīgu regulējumu, skaidru regulējumu sadarbību ar nozarēm ir iespējams atsevišķus riskus samazināt, un ASV regulātori pilnīgi noteikti jūta, ka šāda veida regulējums bija vajadzīgs, un viņi arī joprojām tagad lēš, ka tas ir bijis eh, ar tiešām efektīvi. Jūsu jautājums par e-spēļu nozaru. Nu, ir taisnība, ka arvien vairāk pastāv šādu virtuālu e-spēļu, e jeb e-azartspēļu platformu, kur tiek izmantots kriptovalūtas dažs un citas nepārskatāmas valūtas, jeb šīs privātās monētas. Uh, Atsevišķas šīs spēļu vietnes, jeb e, vides šobrīd veido pašas savas virtuālās valūtas, ar ko iespējams tad tirgoties un mainīties, piemēram, mainīt tās uz kriptovalūtām un tam līdzīgi. Un ar vien sarežģītākas visas šīs platformas un vides e, tiešsaistē tiek veidots attiecībā uz šādām valūtām. Pastāv liecība, ka kibernoziedzība ir ļoti labi sapratusi, ka šai gadījumā ir iespējams jaunas, nu, tā teikt, alējas e, noziedzības palīdzībai nav līdzekļu atmazgāšanai. Vispirms viņam lūk tur kaut kādu bitkoinu, tad iegādājas kaut kādas spēļu valūtas un tad tālāk tiek atmazgāta līdzekļa. Mēs gan neesam redzējuši liecības par to, ka tas tā ir, bet atsevišķi noziedzīga darbība šādā veidā mm, var notikt. Atsevišķā kontekstā, nu, piemēram, ASV kontekstā, atsevišķi proveideri šāda veida spēļu vidēs eh, veido šīs konvertējumās virtuālās valodas, nu, kamēram, FIA eh, valūtas, bet tās tiek pakļauts ASV regulējumam, un, manuprāt, tas ir tāds svarīgs punkts, ko atcerēties, piemēram, arī ES, ja tad, kad viņi īstenos 5. AMLD, viņiem ir jāidentificē tās vidas, uz kurām attiec šī direktīva, un operatoriem ir jābūt informētiem par to, ka viņi arī tiks iekļautā 5. AMLD eh, aptvērumā. Jo pašreizajā kontekstā, manuprāt, tas nav īpaši skaidri pateikts, bet, nu, katrā ziņā tas ir jautājums, kas pelnīs uzmanību. Nu, katrā ziņā FATF eh, runā par to, ka virtuālo valūtu konvertēšana uz FIA kļūst arvien plašāk, arvien biežāk. Šādā tiešsaistes vidē ir pārvietoties no vienas valūtas uz otru, no vienas tehnoloģijas uz otru, un tāpēc svarīgi šo jautājumu ietvert regulējumā. E-spēļu kontekstā un visa veida azartspēļu kontekstā tiešsaistē. Uh, E, tas ir nozīmīgi. Un pēdējais jautājums par blokķēdēm. Tas ļoti labi sasaistījās ar šo anonimitātes jautājumu un to, ko mēs varam darīt, kā mums reaģēt uz, šo, uz šīm e, monētām, jeb valūtām, kas vērstas uz privātumu saglabāšanu. Nu, tas ir viens no jautājumiem, kas nav atrisināts, un es domāju, par, tiem, par to arī laika gaitā debats būs visdzīvīgākās. Es gribētu cerēt, ka FAT vēl noteikti būs tālākas diskusijas par to, lai identificētu, kāda veida potenciāls risinājums šāda veida izaicinājumu var rast. Nu, manuprāt, ir arī pašsaprotami, ka šāda veida uz privātumu vērstas um, virtuālās varētas kā um, rada izaicinājums un problēmas, jo Protams, tas nenozīmē, ka tiesību sargājuši iestādes nevarētu iesaldēt, konfiscēt šāda veida līdzekļus. Eh, un reizēm kaut kāda veida informācija par transakcijām ir iespējams gūt, bet, protams, tas nebūtu nav tā kā Bitcoin tīklā, kas ir ļoti pārskatāms, ļoti pārskatāms sistēma. Nu, ja tā tīri personīgi runā, tad, manuprāt, ir būtisks uh, eh, problēmas būtu saistīts, ja šādas tehnoloģijas tiktu aizliegts, jo tehnoloģijas mainās ļoti strauji, un ja mēs šādā veidā centīšamies definēt, ko nozīmē anonimitāte un kāpēc tad tiek noteikti šis aizliegums, būtu ļoti grūti notvert to īsto punktu, jo viss mainās. Japāna šajā gadījumā ir izcils piemērs, tur nesen uh, tika parādījās tādas uh, nodzeres, ka viņi, tā, tāda ideja, ka viņi varētu veikt tādu svērtu, izsvērtu pieeju un tādu indeksu varētu noteikt attiecībā uz dažādām kriptovalūtām, respektīvi, ka mandāts tiktu piedāvāts eh, tikai tādām zināmām mm, kriptovalūtu formām vai tipiem, kas atbilst kaut kādiem standartiem, nu, piemēram, Litecoin, Bitcoin un tā tālāk, kas piedāvā šos pārskatāmības noteikumu izpildījumu. Bet savukārt eh, citas valūtas tad nebūtu atļauts. Tad nevis vienkārši aizliegt, nu tā vienkārši un pilnībā, bet drīzāk pieļaut kaut kāda veida valūtu, kriptovalūtu tipiem eh, iespēju darboties nu, tādā ziņā, ka, protams, nevar aizliegt varbūt pat pašu valodu, bet kaut kādu veidu uzņēmumu var aizliegt tādu veidu arī mums iesaistīties. Pamatojums šajā gadījumā ir tāds, ka ņemot vērā, ka šīs mazāk pārskatāmās kriptovalūtas, jau anonīmās valūtas šādā veidā tiks e, nu, ietekmēts, jo būs krietni mazāk likvidēt, cilvēku mazāk tās izmantot, un tas ir tas pats galvenais. Daudzos gadījumos kriptovalūtām ir grūti piekļūt, nu, piemēram, vispirms viņiem iet tik un tā jāiegādājas ir bitcoin, un tad to var nomainīt uz Monero, jeb kādu citu kriptovalūtu, kas tālāk virtuālās e, valūtas apmaiņas kontekstā ir būtiski, un tad tālāk, protams, nākamajos gados jūs redzēsiet, kā kā šis process virzās uz priekšu. ASV viņi arī regulē kriptovalūtas no jau kādu brīdi, un viņi nav izvēlējušies noteikti aizliegumu konkrēti, bet domāju, ka viens mērs un pasākums, ko regulātori praktiski varētu īstenot, ir, piemēram, izstrādāt vadlīnijas vadlīnijas finanšu sektoram, um, valūtas mājas sektoriem, ko darīt tajā gadījumā, kad viņi sastopas ar kādu uh, personu, kas, lūk, nodarbojas ar kriptovalūtām, nu, vai tā būtu juridiska vai privāta persona. Nu, tad, lūk, ir virkni praktisku lietu, ko ir iespējams darīt jau pagaidām, kamēr tiek nonākts pie tāda plašāka risinājuma kopuma. Jo es tiešām domāju, ka tas būs jautājums, ar ko nodarbosies uh, nu, gan tālāk ASV, gan arī Japāna. Paldies! Tālāk došu vārdu nākamajai runātāji. Paldies priekšsēdētāji. Runāšu spāņu valodā, lūdzu uzlieciet austiņas pirmām kārtām. Paldies par lielisku paveikto darbu. Jūs mums tik daudz ko jau esat paspējuši iemācīt. Jūs tik daudz ko mums izskaidrojuši jau šobrīd. Mūsu priekšā esošais izaicinājums ir milzīgs, tehnoloģijas mainās, mainās un tā ir vide, kurā mēs strādājam, un tāpēc mūsu, komand, mūsu komiteja jābūt gatavai nākt klājā ar ierosinājumiem, ar um, kaut kādām jaunām idejām, un dalību valstīm ir jāsaņem skaidrojums par to, kas, par visu, kas saistīts ar 5. AMLD. Um, Tostarp tas attiec, protams, arī uz kriptovalūtu sektoru. Vai tad tās pakļaujas visiem šiem regulējumiem? Uh, jeb varbūt ir kaut kādas tādas struktūras šajos sektoros, um, kas netiek regulēts. Nu, tad, protams, arī šī kriptovalūtu maiņa. Tagad mēs to izprotam labāk, ir vajadzīgs ekspertu grupas, ir labāk kvalificēta ekspertu grupas, jāveido arī regulātori ietveros, tā lai viņi nāk lē ar priekšlikumiem, tieši tā kā to jūs darāt šodien. Nu, tā tad, lūk, ir vajadzīga arī tā teikt, nu, es nezinu, pavisam tāda oficiāla apmācība šai jomā. Mēs turklāt arī zinām, ka tas ir jautājums, kas iet pāri robežām. Nu, un, protams, ka mums jāraugas arī tālākā um, teritorijā, ne tikai es ietvaros. Nu, tad tāds jautājums par tādu formālu, oficiālu, ilgspēlīgu apmācību, lai varētu regulējums nodrošin, tik nodrošināts atbilstīgi pašreizējo tiesību aktu ietvaros, vai jūs varētu pateikt, ko mēs kā komiteja varētu darīt lietas labā? Un tad tāds ir varbūt tāds empiriska rakstura jautājums. Es nāku no tādas rūpniecības eh, nozars puses ar tādiem daudziem maziem uzņēmiem. Daudzi mani draugi darbojas IT sektorā, un viņiem ir nācies iegādāties šādas kriptovalūtas, lai varētu samaksāt, nu, piemēram, par tiem uzbrukumiem, kas tika vērsti pret maziem uzņēmumiem. Tā tad bija šī, šīs programmas, šīs laupītāja programmas. Nu, vai jūs arī varbūt sastapušies ar kādiem incidentiem, kur ir bijuši šāda veida šantāža? nu, tādos nelielos apmaros, nu, es nezinu, esam dzirdējuši Āfrikā pat, ka cilvēki tiek nolaupīti un tad pēc tam pieprasīta kriptovalūta. Vai jūs esat uh, Ehm, nu, sastopušies ar gadījumiem, kad tiešām kriptovalūta ir tikusi arī samaksāta kā izpirkuma nauda. Bet, nu, jebkurā gadījumā liels paldies! Tiešām ļoti liederīga bija šī prezentācija, bet varbūt, lūk, varbūt dodiet mums vēl kādas pāris domas, ko mums iestrādāt šai darbā. Es neesmu šīs jomas eksperta, bet, eh, nu, ļoti labprāt par to visu, ko vēlos uzzināt. Mēs labi zinām, cik ļoti sarežģīts šis jautājums ir, un paldies liels vēlreiz! Paldies, paldies par šiem jautājumiem. Viena no rekomendācijām, ko iekļāvām savā darbā, ir tas, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ne tikai domāt par to, kā tādu uh, laika posmu, kad jādomā par virtuālām valūtām, bet faktiski vajadzētu izveidot varbūt kaut kādu tādu vienību, kas konstanti uz, uzraug šo jomu un pārliecinās, ka šīs jomas attīstība attiecīgi tiek uh, iekļauta ziņojumos arī attiecīgiem likumdevējiem visās dalībvalstīs. Un turklāt Un notiek arī tādas pastāvīgas, ilglaicīgas pārdomas par vadlīnijām, kas tad varētu tikt regulāri atsvaidzināts, kas, protams, ir iespējams biežāk nekā atjaunināt, piemēram, tiesību aktus. Es domāju, tas risks šai visā jomā ir tāds, ka katru reizi, kad jūs atverat durvis e, uz šo virtuālo valotu pasauli, un tad tās pievērt, pēc tam atverat otrais, ir viss jau tā nomainījies, ka jūs knap šo ainu vairs atpazīsiet. atpazīsiet. Izglītībai jāturpinās, ir jāpārliecinās, ka tiesību sargājošās struktūras arī ir. E, nu, tā teikt, atbilstīgas laika garam. Un turklāt, kā tad iespējams konfiscēt šīs virtuālās valūtas, ja jūs, piemēram, esat prokurors atsevišķās dalībvalstīs, piemēram, par to tiek šobrīd jau domāts, nu, lai viņi padalās tad tālāk ar šīm pārdomām un idejām un attīstības procesu. Tas būtu liederīgi. Otra lieta, un tas bija pēdējais šis. Um, punkts, kas te tik parādījās, ir tāds pastāv ļoti plaša zināšanu bāze par privātu, eh, privātajā sektorā, par kriptovalūtām, un ir jārod veids, kā šīs zināšanas pārņemt, izmantot. Mēs abi esam pavadījuši laiku kopā ar uzņēmumiem, kur, kurās darbojas eksperti kriptovalūtu lietošanas izsakošanas jomā. Tad kā šo ekspertīzi izmantot, kā piedāvāt šo ekspertīzi, piemēram, arī tiesības sargošām struktūrām, kā eh, nu, sponsorēt, atbalstīt šādu sadarbību sadarbību, jo, protams, ka nav dabiska eh, šī tiesību sargājušu iestāžu paļaušanās uz privāto sektoru šajā gadījumā. Tas liekas tāds nērts jautājums, bet šajā gadījumā privātajam sektoram ļoti bieži ir tās atbildes, pēc kā valsts sektors vēl tikai lūkojas. Un tāpēc tā vietā, lai vienkārši vēl nogaidītu 10, 15, 20 gadus un izstrādāt šādu ekspertīzi arī valsts sektorā, darīkus mēs jau tagad negaidīsim līdz brīdim, kamēr viss nonāks jau katastrofālā situācijā. Jo, protams, ka šobrīd pastāv dažādi iztrūkumi tieši tiesības sargājošo struktūru zināšanu zināšanu bāzē. Paldies! Tālāk attiecībā uz jūsu otru jautājumu par šīm šantāžas programmatūvām un izpirkumu maksu. Mēs neesam īpaši piedzīvojuši to, ka teroristi izmanto šāda veida sistēmas un program programmatūras gan. Uh, Un domāju, ka būtu varbūt droši teikt, ka kriptovalūtas faktiski ir tas galvenais šāda veida lietojuma programmatūru darbības pamats tāpat laikā. Man gan nav šobrīd priekšā konkrēto datu, bet līdz 2014. gadam, ja runājām par šādu veidu šantāžu programmatūrām, tad eh, vidēji tika lēsts, ka peļņa tiek gūta desmitos miljonu. Daudzi lēca, ka š šo, lēš, ka šobrīd šī summa ir simtiem miljonu, ja pat bilj, miljārdiem, tad tā, tā ir kļūst par tādu ļoti ienesīgu noziedzīgas rīcības formu, jo viss, kas jums ir jādara, faktiski ir jā, jāizdara virkne kaut kādas IP adreses, jāizmanto vairāki datori, un tad jāpieprasa pavisam neliela izpirkuma naudiņa vienkārši ļoti daudziem lietotājiem, un tas darbojas ārkārtīgi efektīvi. Eh, šādā veidā, nu, gūstot nelegāls līdzekļus. Jā, reizēm pareizi, kā jūs teicāt, notiek arī fiziska persona nolaupīšana, bet pārsvarā tas tomēr norisinās šai virtuālajā pasaulē ar internetu uzbrukumiem, datoru infrastruktūru eh, uzbrukumiem. Jā, vēl tāds, tāds neliels komentārs. Ir arī jautājums par tādu publisku izglītību, ja sabiedrības izglītošanu. Uh, Nu, varbūt ar katru tā tas nav gadījies, bet turpmākos pāris gados, es domāju, katrs no mums visdrīzāk varētu saskarties ar šādu veidu situāciju, ar kaut kādu kiber, mm, nu, tā teikt, infekciju, ar kaut kādu šādu šantāžu, kuras ekrāna teikts, ka, lūk, samaksāja tik un tik bitkoins, un mēs tad atslēgsim jums ekrānu. Jums to nekad nevajadzētu darīt, nevajadzētu pakļauties. Eiropol ļoti aktīvi šobrīd ceļa informāciju, ievieš informāciju sabiedrībā, informē par ko, to, ko darīt, ja kļūst par trupošām un kiberuzbrukumam. Bet šai kiber pasaulē virtuālās valūtas un šādi kibernoziegumi ir ļoti cieši sasaistīti, bet sabiedrības informācija un zināšanas par to, ko šādā gadījumā darīt, ir ļoti ierobežotas, bet mēs vēlētos, lai šādas informācijas būtu krietni vairāk. Oui, Anna Gomes. Jā, Anna Gomes, lūdzu, pavisam īsi. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk par to? ko, eh, ko dara un domā Krievija par šo jomu. Nu, Ja jums bija grūti saprast Krievijas nostāju par uh, virtuālām valūtām, to varbūt varētu izskaidrot ar to, ka šīs uh, nostājas ir bijušas atšķirīgas. 14. un 15. gadā viņi paziņoja, ka aizliegs šīs valodas bet tagad viņi tāpat kā ASV atzinuši, ka šīs aizliegums varētu būt problemātisks, un viņi vēlas ieviest savu veidu regulējumu šai nozarē, bet nav īsti vēl skaidrs, kā tas izskatīsies. Nu, bet varētu būt kaut kas līdzīgs, kā, kas notiek, līdzīgs tam, kas notiek ASV. Bet ir ļoti lielas atšķirības starp valstīm uh, Uh, attiecībā ne tikai uz to, ko darīt, bet arī kādam šim regulējumam ir jābūt. Nu, uh, šīs uh, virtuālās valūtas ir atsevišķos gadījumos saistīts ar noziedzību, bet daudzos gadījumos drīzāk ir bāžas par finanšu stabilitāti. Un arī Ķīnā un Krievijā ir grūti to visu uh, atrisināt, un arī Ķīna vēl īsti nezin, kā, kādu pieeju izraudzīties. Un tāpat tiek, uh, ir ļoti tāda skeptiska attieksme pret to, ka privāta personas varētu izmantot šīs uh, valūtas vai blokķēdes tehnoloģijas, jo tas varētu apdraudēt finanšu sistēmu un valdība uh, uzskata, ka ja ir šāda ļoti uh, ietekmīga tehnoloģija, tad tā var uh, arī būtībā radīt kaut kādu ietekmi, un tā Ķīna un Krievija baidās no šādas potenciālās ietekmes. Bet jāsaka, šo valstu uh, nostāja ļoti strauji attīstās un mainās. Vēl viens grib piemetināt vienu punktu, tātad sankciju apiešana, piemēram, kā tas ir Venecuēlas gadījumā, varbūt Krievija un Irāna arī runā par to, kā turpināt tirgot naftu un kā šis uh, tātad varētu būt šī šāda tirzniecība. Uh, tiešā veidā, teiksim, lai izvairītos no ASV sankcijām, un līdz ar to ASV sankcijas zaudētu savu nozīmi, un ir daudzi, kuri uzskata, ka tas pat būtu labi. Priekšstādātāji, paldies par šo prezentāciju, par, tīpaši par sniegtām atbildēm. Un, nu, šī iespējas rodas tāds, nu, netik viennozīmīgs, it kā mēs virzamies uz priekšu, bet ir daudz vēl nezināmā, un mēs komitejā vēlamies e, virzīties uz priekšu ātrāk par teroristiem, viņus apsteidzot. Bet tātad šeit pastāv vēl ļoti liels manevrēšanas iespējas. iespējas. Tātad es gribu informēt kolēģus, ka šis pētījums ir pieejams gan digitālā veidā, gan arī izdrukāts uz papīra. Šos eksemplārus varat uh, saņemt pie uh, zāles uh, durvīm. Es pateicos par ļoti precīzo un uh, pilnīgo izklāstu. Tagad aicinu Mārtiņu Raisenbeku un uh, mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa par publisko un privātā sektora partnerībām un jaunajām tendencēm terorismu finansēšanas novēršanā. Tātad šis, uh, tagad uh, mēs runājam it kā par to pašu tematu, bet nu nedaudz atšķirīga skatu punkta. Raisenbēks ir uh, prokurors uh, Nīderlandes tieslietu ministrijā un koordinē uh, cīņu pret terorismu finansējumu. Mēs uh, jau no iepriekšējiem ekspertiem uh, dzirdējām par dažādiem posmiem, uh, Uh, šajā uh, jomā. Tātad no 2015. gada uh, tiek atzīts, cik svarīgi ir īstenot publisko-privāto partnerību un arī ANO aicināja dalību valstis sadarboties ar finanšu iestādēm un nodrošināt informācijas apmaiņu. Un uh, Tā tad šī sadarbība starp valsts iestādēm un privātu uzņēmiem jau tika pieminēta. Šeit, protams, finanšu izlūkošanas vienībām ir jāsadarbojas ar finanšu iestādēm, cīnoties pret terorismu. Pastāv arī Eiropol iniciatīva tā saucamā blokķēžu alianse un tā nodarbojas ar virtuālajām valūtām. Pateicamies pa jums par to, ka esat pie mums ieradies. Mums būs tiešām, mums ļoti interesē jūsu gūstā pieredze par to, kas tiek darīts jūsu valstī Un jūs varētu arī pastāstīt par pievienoto vērtību, kā tiek veidota publiskā privātā partnerība mm, šajā kontekstā. Mēs arī dzirdējām, ka tehnoloģija attīstās ļoti strauji. Un līdz ar to arī reakcijai ir jābūt tikpat ātrai. Es aicinu izmantot tādu pašu metodi kā sēdes sākumā, proti mēs uzklausīsim 10-15 minūtes garu prezentāciju un pēc tam būs deputātiem iespēja uzdot jautājumus. Paldies priekšsēdētāji par šiem ievadvārdiem. Dāmas un kungi, man ir liels gods jūs informēt par Nīderlandes skatījumu uz terorisma finansējuma tendencēm un cīņu pret terorismu. Mēs tātad šīs tendences mūs ļoti interesē, šīs me, maksājuma metodas, piemēram, kas tiek izmantotas elektroniskās ierīces, un mēs meklējam novatoriskus uh, veidus ceļam, cenšamies noskaidrot tātad šīs jaunās te, finansējuma metodas, bet kāds pārsteigums, nemaz tik daudz jaunu finansējuma metodu mums, nevi, metožu mums nevis devies atklāt. Un es ar to negribu teikt, ka netiek izmantotas lielākā mērogā šādas metodas, bet par spīti mūsu centieniem mums nav izdevies uh, Uh, tās identificēt uh, saistībā ar infrastruktūru, kas atbalsta terorismu. Ir tāpat ir jānovēro šīs jaunās uh, maksāšanas metodes un iespējas tās izmantot terorismu finansējumam. Šobrīd plašāk tiek izmantotas tradicionālās metodas, piemēram, mikrofinansējums, uh, ar tradicionālās banku sistēmas palīdzību, vai arī, teiksim, naudas pārvedumi ar starpnieku palīdzību, vai arī uh, nelicencētās banku iestādes. Un finanšu iestādēm ir diezgan grūti identificēt uh, terorisma finansējumu plūsmus, uzraugot uh, tradicionālās darbības jo ir jā, jāpievērš uzmanība ne tikai naudas izcelsmē, kas var būt legāla, bet arī naudas gala mērķim. Un jo vairāk jūs esat attālināts no šī gala mērķa, jo grūtāk ir saprast, kam tad būtu jāpievērš uzmanība. Piemēram, ja ir runa par relatīvi nelielām naudas summām un terorismu finansējumā, bieži vien tā tas arī ir, ka šīs summas ir nelielas bet starptautiskie standarti un nacionālā likumdošana prasa finanšu institūcijām identificēt šādus darījumus. Pat ja teroristi šeit nav iesaistīti. Un eh, šīm finanšu iestādēm ir tāds iespējas, ka viņām liek meklēt adatu sienu kaudzē esam uh, saņēmuši no finanšu nozares augsta līmeņa ziņojumus par uh, aizdomīgiem darījumiem. Un uh, daudz, daudzas izmeklēšanas darbības arī mm, sākas ar šādiem ziņojumiem no tradicionālā finanšu sektora un tās joprojām sniedz tiesību sargājošām iestādēm ļoti vērtīgu informāciju. Tomēr laiks un pūles, kas tiek veltītas uh, gan uh, valsts, gan privātās uh, iestādēs, nu, nevienmēr tas viss tiek darīts efektīvi. Mēs dažreiz meklējam adatas sienu kaudzēs, kaut gan šīs adatas jau atrodās uz tiesību sargājušo iestāžu galdiem bieži vien. Uh, un cilvēki, kuri tiek uh, turēti aizdomās uh, par terorismu, nu, tiek arī sagaidīts, ka finanšu iestādes viņus atradīs savās datubāzēs. Bet, ja mēs šādu informāciju vēlamies saņemt, kādēļ mēs nevarētu viņus informēt par šīm adatām, ko tad mēs meklējam? Un to arī esam sākuši uh, darīt mūsu uh, darba grupā. Mums ir izveidot publisku-privātu partnerību ar četrām lielākām bankām un um, vienu apdrošināšanas uh, uzņēmumu un tāpat ar policiju šeit ir sadarbība un ir iesaistīta prokuratūra. Un Mēs rīkojamies Litva, uh, likuma ietvaros, uh, pamatojoties uz tiesību aktiem, kas uh, ļauj veikt informācijas apmaiņu. Un mēs tātad informāciju sniedzam šīm mūsu privātiem partneriem par teroristiem, un pēc tam šie privātie partneri tālāk veic izmeklēšanu un par aizdomīgiem gadījumiem. Šī informācija atkal tiek nodota finanšu izmeklēšanas vienībai kas uh, atkal uh, informē par izmeklēšanas rezultātiem. Un šāda partnerība ir uzlabojusi gan kvalitāti, gan kvantitāti, gan arī ietekmi, kāda ir šādiem uh, ziņojumiem par uh, aizdomīgiem darījumiem. Tāpat mēs uzzinām arī par uh, tendencēm, metodēm, notiek uh, labākās prakses apmaiņu, un mēs arī labāk izprotam viens otra vajadzības un iespējas, un, protams, ir nepieciešama drosme gan privātām, gan publiskam sektoram, lai šādi sadarbotos. Informācija, kas tiek uh, sniegta, ir uh, sniegta reālā uh, laikā, un tā ir prioritārā drošības informācija. Un, ja notiek informācijas apmaiņa uh, ar eh, šāda veida informāciju gan privātā, gan publiskā eh, sektorā, tad, protams, ir arī eh, nu, iespējas, ka šī informācija tiks izpausta. Bet nu, šāds risks tā kā tā pastāv. Tāpat laikā joprojām mēs saskaramies ar ievērojumiem šķēršļiem. Piemēram, centrālā detu, det, datu apstrāde vai arī informācijas um, apmaiņa starp privātu uh, partneriem vai arī pārobežu režīmā vai informācija, ko privātie partneri sniedza uh, tiesība aizsargājošām iestādēm. Šeit, protams, ir arī svarīgi politiski aspekti, un ne jau prokuratūra var lobēt kaut kādu noteiktu uh, juridisko struktūru bet mēs uzskatām, ka juridiskās ies, mums ir jāpanāk, lai šīs tātad iespējas, kas paredzētu likumā, saskanētu ar vajadzībām, kādas ir gan nacionālām iestādēm, gan ANO līmenī, Eiropas Savienības līmenī finanšu uh, izmeklēšanas um, darba grupai. Un lai saskaņotu šīs um, prasības, lai šīs abas pasaules varētu uh, Uh, sadarboties, mums ir jādomā par uh, efektivitātes uzlabošanu šādās uh, publiskās privātās partnerībās, kad ir runa par cīņu pret terorismu finansējumu. Un esmu pārliecināts, ka šīs šo debašu rezultāts arī notāks jūsu e, īpašajā e, terorisma apkarošanas komitejā. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Lielas paldies! Judita Sargentīnī vēlas uzdot jautājumu. Paldies, Natālija! Tagad runāšu uh, Nīderlandiešu valodā. Tātad eh, šis ir tāds izmēģinājuma projekts, jūs vēlaties apvienot eh, policijas, prokuratūras un privātā sektora centienus, lai iegūtu lielāku informācijas apjomu saistībā ar šādām nelikumīgiem darījumiem. Uh, bet eh, es nesaprotu, kādi tiesību akti regulē šādu informācijas eh, apkā, apkopošanu, informācijas nodošanu no uh, valsts iestādēm privātajam sektoram. Ne otrādi, bet tieši no uh, valsts sektora privātam sektoram. Kā tas viss tiek regulēts? Nu, tas, jā, tagad Nīderlandes likumi ir ļoti tehniski. Un šī procedūra nav jau paredzēta tikai šai darba grupai. Tā ir, tie ir tiesību akti par, uh, polit, par to, kā policija izmanto datus un pieļauj to, ka šī informācija tiek nodota tālāk un mēs balstamies uz 20. pāntu šai likumā par uh, prioritāru darbību saistībā ar terorismu finansējumu. Lūdzu. Tātad saskaņā ar Nīderlandes uh, likumiem jūs varat policijas informāciju sniegt trešajām pusēm, tā šajā gadījumā bankām. Bet jūs sakat, ka jūs uh, neesat tie, kas uh, var prasīt uh, izdarīt grozījums likumdošanā, bet manuprāt, to jūs tomēr darāt. Bet, nu, būtu arī citām valstīm jābūt iespēja šādi rīkoties, bet vai ir kaut kādi brīdinājumi, ko jūs vēlatos izteikt? nu, pašreizējais regulējums likumā ir tāds, ka ir atvērti standarti, ka ir īpašas normas par to, kā policija drīkst sniegt informāciju, ja ir jārīkojas steidzami, kā šādā gadījumā informācija var nodot tālāk. Teiksim, izmeklēšanas dienestam tas ir jāpamato, ja pastāv noteikts risks. Un uh, jāsaņem tiesas atļauja. Citās dalību valstīs. Varbūt tas viss nav tik detalizēti aprakstīts, bet mums viss ir precīzi aprakstīts, kādā situācijās kas ir atļauts. Atbild uz otro jautājumu daļu. Kā jūs uh, norādījāt, mēs jau neesam tie, kas veido šo tiesisko regulējumu vai, vai prasīt šādu regulējumu izveidot, bet uh, ir svarīgi, uh, Eh, saprast, ka no mums eh, to sagaida ne tikai sabiedriskā doma, bet arī eh, Eiropas Savienība, ANO un šī finanšu darba grupa. Tātad visi no mums sagaida, ka šāda informācijas apmaiņa notiek. Ir tāda vēlme. Un mums, kā izmeklēšanas dienestam, tas ir jānodrošina. Ir īpašs regulējums mums nepieciešams. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Jarunam Lēnersam, kurš varbūt arī runā savā dzimtajā valodā. Mēs tiešām te esam no Nīderlandes abos galda galos. Bet man ir jautājums, varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par pilotu projektu rezultātiem. Jūs eh, īsumā pieminējāt šķēršļus mm, tieši sakarā ar informācijas apmaiņas ar publisko un privāto sektoru. Bet eh, vēlreiz varbūt par šiem praktiskajiem šķēršļiem. Varbūt jūs varētu ilustrēt šo šķēršļus ar kādu piemēru. Vai jums bija kāds konkrēts piemērs, kur jums neizdevās konstatēt mm, eh, labu informācijas apmaiņu, vai arī jūs neieguvāt informāciju? Es eh, uzskatu, ka galvenais šķērslis ir eh, šāds, ka mums pašiem ir jāizvērtē proporcionalitāte, cik samērīga ir šī informācija, ko mēs gribam iegūt un ko mēs esam ieguvuši. Mums ir šai ziņā arī jāizvērtē riski. Tas ir tāds aprēķināts risks, kas mums ir jāuzņems. Mums ir jāskatās, uh, kāds ir kopējais ietvers. Un tad um, ir publiski privātā asociācija un darba grupa kas pie šiem jautājumiem strādā, jo šiem iesaistītajiem partneriem pašiem ir jāsaprot un jāvar ir nodot informāciju no A uz B punktu. Un tad viņi iegūs no mums informāciju, bet mums jāskatās, kā tas darbojas tad, kad ir iesaistīts daudzas puses vai notiek informācijas apmaiņa. Katrā ziņā ir nepieciešams laiks šādai analīzei. Un nu, šobrīd mūsu rīcībā nav tāda pilnīga ieskata tajā, kas notiek visur, visās iestādēs. Teiksim, ja nauda tiek nosūtīta kādam fondam vai bankai, šī informācija ir zināma. Bet, ja banka tiek sūtīta no vienas bankas uz otru banku, tad informācija ir grūti iegūstama mēs nevaram iegūt pilnīgi informāciju ļoti bieži no abām pusēm, arī tad, kad mēs gribam izsekot teroristu finansēšanas ceļus. Lūk, tādi ir šķēršļi, pa kuriem es runāju, un tas ir saistīts ar privāto sektoru. Es eh, negribu teikt, ka mums šeit eh, nevajadzētu neko darīt, bet eh, šeit ir vēl kāds šķērslis tā datu apstrāde darba grupas ietvaros. Mēs runājam šodien iepriekš par pingpong modeli. Mēs nododam informāciju privātam sektoram un viņi šo informāciju nodod atpakaļ, bet mēs neapstrādājam šos datus, vismaz nedaram to vienmēr. Tāds, tāda ir mūsu izvēle. Senāk mēs sākam no tu, šis vietas valsts labs katru reizi. Un tas tā tāda politiska izvēle vai jums ir šī platforma, kur jūs varat apstrādāt datus, vai arī par nu, to jārunā nākotnē. Paldies! Starp diviem nīderlandiešu kolēģiem. Es esmu gatava dot arī vārdu Gomes kundzē, bet es varētu piekrist jūsu pēdējam skaidrojam. Šis jautājums ļoti bieži tiek pacelts mūsu īpašajā terorisma apkarošanas komiteja. Uh, Jūs, ko jūs domājat par šo e, Eiropas izlūkošanas datu grupu, kas ir iz, izveidota? Un tālāk došu vārdu Gomešas kundzei arī. Es Mums ir starptautiskā sadarbība šobrīd. Mums ir informācijas apmaiņa starp finanšu institūcijām. Šeit ir tāda sistēma, kuras ietverā mēs mainamies ar informāciju. Mēs eh, saņemam šo informāciju, šī informācija ir pieejama. Un kā ierēdnis, kas strādā tieslietu jomā, uh, Es eh, gribētu atzīmēt, ka mums eh, būtu mm, atbalstāma šī vēl plašākā Eiropas līmeņa sadarbība, bet tā ir politiska izvēle Eiropolā un ir, ir mm, mums laba sadarbība ar viņiem, un šī informācija pieejama mūsu dienestiem. E, es eh, gribēju uzdot šo jautājumu op operatīvi Gomeškundze. Jā, mēs zinām, ka Eiropols jau ir izteicis šo vēlēšanos izveidot šo starptautisko izmeklēšanas vienību, un, bet tas nav pieņemts, neraugoties uz to, ka mēs parlamentā par to nobalsojam. Un arī tad, kad mēs apspriedām šo piekto naudas atmazgāšanas direktīvu. Bet es gribētu jums uzdot jautājumu vai jūs nevarētu pastāstīt par šiem eh, diviem gadījumiem, kur jūsu loma bija mm, ļoti izšķirīga, tur, kur jūs eh, arī atklājāt šos darījumus eh, tumšajā tīmeklī? Jūs minējāt, ka jūsu rīcība ir atkarīga no STR, bet mēs esam redzējuši, ka STR struktūras strādā saistībā ar Panam dokumentu. To, šo sistēmu piepilda bankas vai citas finanšu institūcijas, bet eh, citas eh, dalībnieces vai iestādes eh, nepiedalās tik lielā mērā. Piemēram, nepiedalās ne advokāti, ne citi juristi, ne kaut kāda nekustamā īpašuma pārstāvji. Tāda ir tā vispārējā panorāma. Vai Nīderlandē ir savādāk situācija, vai tas noved pie kaut kādas rīcības? Un vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar iepriekšējo. Jūs minējāt, tas ir uh, saistīts uh, ar to, ko jūs teicāt, ka jāseko naudai, nevis aģentam. Jūs runājāt par fondiem. Uh, Jā, tiešām es arī uzskatu, ka mm, fondi varētu būt ļoti svarīgs mm, līdzeklis. Teiksim, ir teroristu uzbrukumi, kas mm, ir ar zemām izmaksām, bet ir e, citi procesi, kā piemēram radikalizācija. Un šeit ir ļoti svarīgi izsekot naudas plūsmām šajos citos procesos. Vai kādreiz jums ir gadījies konstatēt kādus um, izmeklēšanas gadījumus, uh, kur ir runa par zelta vīzu vai pilsonības pārdošanas gadījumiem. Jūs zināt, ka dažās dalībvalstīs šāda prakse tiek piekopta, un tagad lietas uh, kļūst aizvien neskaidrākas. Mēs redzam, ka ir uzņēmumi, kas uh, ir iesaistījušies šādas sistēmas operacionalizēšanā. Tas ir saistīts ar Cambridge Analytica. Uh, te mērķis ir izdarīt tā, lai noteikts partijas uzvar vēlēšanās, un tad uzvarējušās partijas eh, atkal nodrošina to, ko attiecīgais grupējums ir gribējis panākt. Nu, mēs zinām arī gadījumu, kā tas ir noticis saistībā ar Cambridge Analytica. Visi šie tālākie soļi katrā ziņā būtu interesanti paskatīties uz šādiem uh, dzinējspēkiem aiz naudas um, atmazgāšanas. Vai jūs kaut ko zinat uh, no šīs sērijas? Un visbeidzot, um, ko jūs domājat ar privāto sektoru? Nesen es saņēmu no Thomson Reuters uh, kādu ziņu, un tas ir ļoti liels uh, privāta sektora operators. Tas um, atbalsta uh, finanšu industriju, veicot eh, tā kā skrīningu un arī veicot mm, padziļināto izpēti pie klientiem. Vai datu aizsardzības regula GDPR varētu mazināt eh, viņu centienus vai viņu iespējas tikt aizmirstam daudzos aspektos? Ko jūs domājat? par to, ko, ko jūs esat konstatējuši, uzrunājot privāto sektoru. Kādas papildu grūtības varētu vēl šeit parādīties? Well, thank you for your questions. Uh, first... Lielas paldies par jūsu jautājumiem. Vispirms jūs uzdevāt jautājumu par tumšo tīmekli. Vai mēs tur esam uh, koncentrējuši kādas saiknes ar teroristu finansēšanu? Uh, Savā prezentācijā es jau pieskāros e, šiem jautājumiem. Mēs e, pilnībā atbalstam e, teroristu finansēšanas ziņojumu, mēs esam konstatējuši, ka dažiem kaujiniekiem ir, ir bijuši bitcoin vai citu um, blokķēdes valūtu krātuves bet eh, mēs neesam saņēmuši daudz pierādījums, ka tieši šāda maksāšanas metode ir devusi īpaši ieguldījumu teroristu grupu finansēšanā, vai arī, ka tas būtu atbalstījis kādus uzbrukums. Tas nenozīmē, ka mēs tam nepievēršam uzmanību. Mēs vienmēr izmeklēšanās skatāmies uz kādiem novatoriskiem veidiem, kas varētu sniegt finansējumu teroristiem, bet līdz šim, ko mēs esam redzējuši, ir vairāk tādi tradicionālāki finansēšanas veidi Un um, tas arī izceļ to, cik svarīgi ir sadarboties ar tradicionālo privāto sektoru, jo šie tradicionālie pārstāvji var atpazīt uh, šos uh, tradicionālos uh, transakciju veidus. Un tagad mūsu Nacionālās bankas um, mums ir ļoti vērtīgi partneri uh, lai apkarotu terorismu finansēšanu. Un vēl mums ir arī citas struktūra vienības, arī ar izšķirīgu vārdsarga lomu, varētu teikt, pat finanšu sektorā. Mums ir kontakts ar šādām organizācijām. Mēs eh, šeit analizējam gan terorismu finansēšanu, gan arī naudas atmazgāšanas plūsmas. Uh, Un eh, šeit šī pēdējā loma ir vēl svarīgāka, teiksim, naudas atmaskāšana uh, ir varbūt svarīgāka nekā terorismu finansēšana. Bet mēs eh, neskatāmies tikai uz finanšu sektoru, mēs analizējam pilnīgi visus, kam varētu būt kaut kāda loma visā terorismu finansēšanas ķēdē. Mēs neesam eh, konstatējuši neko tādu, kas liktu mums mm, turēt aizdomās, ka tie uzņēmumi, kas darbojas ar data analytics, kaut kādā veidā ir sadarbojušies vai darbojušies terorismu finansēšanas jomā. Tādu faktu mums nav. Un par jūsu pēdējo jautājumu es, es jau runāju uh, par barjerām, uh, kas ir mūsu priekšā, mūsu mm, publiskajās un privātajās partnerībās. Šīs eh, barjeras eh, eksistēja jau pirms eh, datu aizsardzības regulas. Es gan neesmu speciālists GDPR jomā, bet um, es zinu, ka šādi noteikumi jau eksistējuši ir agrāk, un varētu pateikt, ka GDPR nav atrisinājusi šīs problēmas. Tātad tas vēl ir tāds problemātisks jautājums, eh, par ko vajadzētu diskutēt ne tikai šeit, bet arī tādā informētā publiskā debatē. Gal galā tā ir tāda politiska izvēle, vai mm, mums vajadzētu mūsu cerības samērot ar GDPR vai GDPR vajadzētu pamainīt, lai tas būtu kā mūsu cerības. Paldies par šiem paskaidrojumiem un precizējumiem. Un tagad es Došu vārdu Leverkungam, kas arī grib uzdot vienu papildu jautājumu. Eh, paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot vēl kādu papildu jautājumu. Man šajā diskusijā parādījās kāda doma. Uzklausot jūsu stāstu, jūs izmantojat TFTP programmu, sadarbojoties ar ASV datu apkopošana vai savienošana, vai jūs to izmantojat, vai arī jūs paļaujaties uz amerikāņu datiem? Vai arī jūs domājat par līdzīgu programmu, kā tā darbotos Eiropā? vai arī tas nedod pievienoto vērtību. Mēs um, no ministrijas puses nekomentējam. Mēs īpaši nekomentējam mūsu sadarbības formas ar trešajām valstīm. Dažreiz mums ir nepieciešama informācija no trešajām valstīm, un mēs arī to pieprasām. Bet vai mums ir nepieciešama Eiropas eh, versija šai amerikāņu sistēmai? Uz to var skatīties dažādi. Tas ir atkarīgs no eh, atšķirības starp esošajām programmām un programmām, kas darbosies nākotnē. Šobrīd grūti atbildēt šo jautājumu. Paldies! Es došu vārdu pirmajam runātājam, Kītinga kungam. Jā, man ir tāds maziņš jautājums, bet diezgan pretrunīgs. Mārtiņ, cik patīkam sēdēt tev blakām? Jūs pieminējāt sabiedriskās domas eh, lietu. Apvienotāja karalistē mums līdzieligumdošanas septītā sadaļa tiesu likumā. Šeit ir iespējams starp privātām aģentūrām un bankām mainīties ar informāciju. Mums ir ļoti līdzīgs eh, terorisma apkarošanas mm, ekspertu spēks. Un šie eksperti vai šī grupa strādā gan izmeklēšanas jomā, gan arī eh, seko ceļošanas eh, plūsmām, pārtraucot tās. Uh, jautājums ir tāds. No vienas puses ir Eiropā tāda gaisotne, ka privātums tiek cienīts mm, vairāk nekā regulējums. Bet kā Nīderlandē reaģē sabiedrība? Kā cilvēki, ko cilvēki domā par to, ka iestādes un bankas ir tik ciešā sadarbībā, darbojas roku rokā? Šī debate patiesībā ir joprojām ļoti karsta Jautājums ir par to, kas eh, noteiks eh, faktisko sabiedrības uzskatu. Mēs savā projektā esam pilota fāzē. Sabiedrības viedoklis ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu noteikt, vai mums vajadzētu tālāk iet šajā virzienā, tātad sabiedrības viedoklis bet tā ir viena no lietām, kas ir ļoti svarīga. Valsts likumdošana, arī tās cerības, um, ko mēs gribam redzēt no, no mūsu valsts iestādēm un arī starptautiskās vadlīnijas FEDEF Eiropas Savienības norādes ir ļoti svarīgi. Paldies Reizebeka kungam. Jūs um, tiešām uh, gan stāstījāt, gan arī devāt atbildes uh, Tas bija ļoti interesanti mums visiem, jo šī bija mums iespēja. Uzrunāt daudz kā interesanta, un nu, tagad mēs strādāsim šajā komisijā tālāk. Mums ir arī līdzreferenti, un pēc dažām nedēļām viņi arī izstrādās savus priekšlikumus. Paldies par to, ka esat šeit, paldies par prezentācijām. Uh, es ai, gribētu pieteikt sesto punktu. Jā, jūs varat arī, diemžēl, atstāt šo te vietu.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 atgādināt, ka mums šeit, īpašajā komitē par terorismu, ir uzdevums pētīt, analizēt un vērtēt neatkarīgi um, dažādas paziņojums no dalībvalstu represīvajām iestādēm. Mums uzdevums ir uzklausīt kompetentās Eiropas Savienības iestādes, uh, atzīstamus ekspertus mēs uzklausām, kā arī mūsu uzdevums ir uh, izvērtēt un pētīt eh, terorisma draudu intensitāti Eiropas Savienībā un, un dalību valstīs. Un, lai savāktu vairāk informācijas, mums ir eh, arī izvēlēta šī pēcpusdiena, un mēs esam izvēlējušies koncentrēties mūsu pārdomu procesā uz viedokļu apmaiņu par um, ieroču pieejamību teroristiem. Un tāpēc mums ir šeit divi eksperti, šeit, ko esam aicinājuši. Tas ir Nils Džukē, arī pazīstams pētnieks, strādā Flāmiera institūta. Un viņš ir arī zinātniskais koordinators projektā SAFTA, safte. Tas ir tāds salīdzinošs pētījums, kas tiek um, izvērts starptautiski, tiek pētīta teroristu piekļuve nelegālo šaujamieroču tirgumu Eiropā. Uh, tātad cilvēkiem ir, ir zināšanas par šaujamieroču. Mēs zinām, mm, ka tiek izmantoti arī tīkli, caur kuriem arī teroristi uh, kļūst piekļuvi, un ir arī dažādas pol nacionālās politikas, kas ir jāpēta. Un mums eh, ir, ir jāicina dalībvalstis vērsties pret šāda veida piekļuvi šaujamierošu tirgumu. Jūsu darbs tika nesen publicēts. Tas bija aprīlī šogad. Un diezgan viegli to ir atrast arī internetā. Un mēs arī gaidām jūsu prezentāciju. Un arī otrs runātājs šodien, par ko mums liels prieks, Nikolā Florkēm, nāk, nenāk gluži no Eiropas, jo viņš nāk no Šveices un eh, paldies, ka jūs esat gatavi izteikties mūsu komitejā. Jūs arī esat koordinators, eh, veicat pētījumu Ženēvā, eh, un jūs pētat, um, kā tiek transportēti šaujamieroči. Paldies! par to, ka piekritāt šeit tiešas, katrā ziņā mums ir ļoti interesanti uzrunāt jūs abu šo pēcpusdienu, un arī nesen ir ir šis pētījums publicēts par šaujamieročiem, par to, kā tiek izmantoti modificētie šaujamieži Eiropā, un to var lasīt arī internetā. Un tā. Es došu jums varbūt kādas 15 minūtes katram. Došu uzreiz vārdu Florkana kungam, un pēc tam būs debate. Un tālāk pingponga veidā jautājumu un atbildes. Es saku, jūs piekrītat šim principam. Uh, jūs uh, esat uh, arī esat ļoti aizņemti cilvēki, ir arī citas sanāksmes. Katrā ziņā liels paldies par to, ka mums būs um, izdos, uzdosies um, jautājumus un tiešā veidā saņemt atbildes. Paldies! Merci beaucoup, madame. Liels paldies priekšsēdētāji! Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi, jums visiem. Es esmu mm, Flāma Miera institūta pētnieks. Tas ir tāds neatkarīgs institūts, kas darbojas šeit Bēļģijā. Mēs strādājam pie virkni tēmu, tostarp arī pie nelegāliem ieročiem, to kontrabandu Eiropā. Strādājam arī, piemēram, pie radikalizācijas, deradikalizācijas programmu izstrādes savukārt. Un uh, mūsu institūts tika nodibināts lai dotu flāmu parlamentam likumdevējas spēku atbalstu. Uh, šajā jomā, un tāpēc ārkārtīgi liels pakotinājums, ka šodien varam būt šeit parlamentā un palīdzēt arī jums izprast šo jomu un uh, saprast, kā teroristi nokļūst pie ieročiem. Es nākšu klajā SAFT projekta galvenos rezultātus, bet, kā jau priekšādātāji teica, esmu gatavs uh, atbildēt uz jautājumu, bet ir arī šis pētījums un informācija pieejama gan tiešās, tā gan izdrukāts. Uh, šis projekt, projekts SAFT nozīmē Ehm, lūk, ehm, dro, droši mēs katrā ziņā esam konstatējuši, ka arvien vairāk tiek izmantot šaujamieroči teroristu rīcībā Eiropā. Protams, tie ir dažādi ieroči, nāk no dažādām vietām, lietām. Tradicionāli ir, piemēram, separātistu grupas, tādi kā džihādī, arī labējie spēki, arī nu, atsevišķi kreiso spēku teroristi. Kad raugāmies uz ieroču politiku, šaujamieroču politiku Eiropā, tad. Uh, tad, nu, pārsvarā tas ir tāds uz notikumiem balstīts politikas attīstības virziens, kaut kāda noteikti liela šaušana, un tad atkal likumdevēja kaut ko dara, kaut ko mēģina mainīt nacionālā līmenī, bet, nu, kaut kur zināmā mērā šāda veida tendence vērojama arī Eiropas līmenī. Bet, ja raugāmies uz tādu plašāku kopējo ainu, uh, tad pēdējos 25-30 gadus, kopš Eiropas Savienība pieņēma 91. gada šaujamieroģu direktīvu, redzam, ka perspektīva kopumā ir mainījusies. 91. gadā iekšējā tirgus perspektīva bija dominējošā, kā pārliecināties, lai legāli ieroči varētu, jo legālo ieroču nozari joprojām varētu šeit darboties, tik, ņemot vērā, ka tiek nojaukts iekšējās robežas. Pēdējos astoņus gadus ir virzība uz iekšējās drošības mērķi, kopš 2010. gada spēkā rīcības plāns cīņā pret tā sauktiem smagajiem ieročiem noziedznieku rokās. Un pēdējos gados ar šiem teroristu no, no uzbrukumiem 15. gadā tas ir guvis jaunu tādu momentu un noteikti tālāk cīņa pret nelegāliem ieročiem. Tam ir gan plusi, gan mīnus, par to to pastāstīšu. Katrā ziņā pēc 15. gada es eh, dalību valstis, īpaši, piemēram, Francija, ir īstenojuši vairākus tiesību aktus, tādas mm, likumdošanas iniciatīvas, eh, tāpat arī es rīcības eh, pret rīcības plāns cīņai pret ieroču kontrabandu. Viss šis iniciatīvas ir svarīgs, bet vienlaikus novērojam, ka ir ļoti maz informācijas par ieroču kontrabandu Eiropā, un tā ir problēma. Ja vēlamies, lai politika tiktu izstrādāta atbilstīgi, ir jābūt arī labai izpratnē par to, kas notiek šajā jomā. Un tā nav problēma, kas ir aktuāla tikai vienai vai otrai dalībvalstī. Tas ir raksturīgi visai Eiropas Savienībai. Nav informācijas par konkrētajiem kontrabandas tīkliem, par to, kā teroristi piekļūst šiem ieroču tirgiem. Nu, tas bija tas izējas punkts mūsu pētījumam, un trīs pētījumu jautājumi tika uzdot, kā, kā raksturot un kā mm, šo nelegālo ieroču tirgu Eiropā un kā tas attīstās kāda, kā teroristi šiem tirgiem piekļūst, un, protams, arī kādas politika tiek īstenot ES un nacionālā līmenī, lai cīnītos pret šo parādību. Šis pētījums tika veikts vairāk nekā gada laikā, sākām to 17. gada janvārī un pabeidzām pirms diviem mēnešiem, un, kas svarīgi, saņēmām finansējumu arī no DG Migrācija Eiropas komisijas ietvaros, eh, iekšējās drošības līdzekļu finansējumu ietvaros. Ko mēs darījām? Mēs pārsvarā veicām ļoti novatorisku, padziļinātu, kvalitatīvu studiju pētījumu, respektīvi nav īpaši daudz statistikas datu, tāpēc mums vajadzētu nevis kvantitīvi apkopojot datus veikt, bet gan um, uh, savācot informāciju. Informāciju vācām Beļģijā, Horvātijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Nīderlandē, Rumānijā un Latvijā karalistē. Tas bija pirmais posms, un otrajā posmā veicām salīdzinošo analīzi šais valstīs. Šīs valstis, protams, tika izvēlotas konkrēti tāpēc, ka pastāv ļoti plašs um, geogrāfiskais izvietojums un arī visa šī jomas dinamika valstīs ir atšķirīga. Otrajā posmā pievērsāmies turklāt arī pārējām 20 ES dalībvalstīm. Mums bija papildus tāda kartēšana, lai šie pētījumi būtu valīdi, derīgi, un raudzījāmies arī vēl uz kaimiņu teritorijām, tādu kā Ukraina un, piemēram, Āfrikas ziemeļi, jo tās nākotnē varētu būt būtiskas eh, izcelsmes valsti šāda veida ieroču kontrabandas kontekstā. Kā jau teicu, darbojāmies ar nu, ne, nevis kvantitīviem datiem, bet kvalitatīviem datiem. Tātad iesaistījāmies intervijās ar vairāk kā simts nacionāliem svarīgākiem spēlētājiem šai jomā. Tātad tā eh, tika iesaistīts nevis tikai šis miera institūts, sadarbojāmies ar Siprī, ar Santa Anas eh, padzināto studiju centru, Aquebus Solutions uzņēmumu un, lūk, vēl diviem, kas šeit pat jums arī uz ekrāna parādās. Strādājām tātad pie tā visa kopā. Mēs bijām tie, kas koordinēja šo analīzi eh, no institūta puses. Nu, pie kā nonācām? Nu, pirmām kārtām, lūk, grāmata apmēram 500 eh, lapuses ar padziļinātu pētījumu, bet, nu, nenoliedzam arī uz politiku vērsts pētī, mm, pētījums tas bija ar izpildu kopsavilkumu un tā tālāk, ja kādam nav laika visu to izlasīt sīki un smalki. Ko vēl darījām? Publicējām dažādas faktu lapas, grafikus, video klipus, Twitterī rakstījām, cenšoties nodrošināt, nodrošināt lai šī vēsts tiešām tiktu uh, izplast, izplatīta arī ārpus Eiropas. Nu, kādi bija tie galvenie novērojumi? Konstatējām, ka pastāv ļoti liels atšķirības tajā, kā tiek veikta kā teroristu grupas ieročus iegādājas. Ir tādas atsevišķas separātistu grupas kā ETA un mm, īru radikāla armija, faktiski ir paramilitāras organizācijas ar ļoti konkrētām lomām, kur, ko, kas, kā iegādājas. Un tas ir ļoti interesanti, ja to, sarī, ja, piemēram, salīdzinām ETA ar īra, jau šo īru armiju, tad redzam, ka dinamika ir ļoti atšķirīga. ETA vienmēr ir paļāvusies uz vietējiem uh, resursiem un piegādi, piegādi piemēram, nezinu, uh, Um, zogotos no policijas un vai iegādāties no ieročirgotājiem uz vietas un tā tā, kas ļoti rašīgi no īra, kas savukārt 60. un 70. gados gan paļāvās uz vietējiem resursiem, bet ļoti drīz jau 70. gados piesaistīja starptautiskus resursus. Un te es runāju par tiem politiski motivētiem transferiem no Lībijas uz Ziemeļīriju un arī no Ziemeļamerikas uz īriju atpakaļ. Tātad dinamika starp šīm abām divām grupām bija ļoti atšķirīga, lai gan tās darbojās it kā vienā laikā. Un tas ir savukārt vēl ļoti atšķirīgi no pašreizējās situācijas, kad redzam, ka lielākoties uzbrukums veica džihādī tīkla pārstāvi, un viņi nav organizēti kā paramilitāras organizācijas, bet drīz gan tādi, nu, netik sasaistīti un cieši saistīti tīkli, un šie uh, noziedznieki pārsvarā paļaujas uz, krim, uz krimināliem tirgiem, tātad nelegāliem tirgiem. Un tas atkal savukārt ir ļoti atšķirīgi no labās pārna ekstrēmistiem, kas savukārt vairāk darbojas kā se, atsevišķi individi. Un tur pārsvarā ir tā, ka viņiem ir legāla atļauja ieročus nesāt, un reizēm viens otrs no viņiem pat darbojas tiesību sargājušās struktūrās. Un tā kā šie nelegālie tīkli šajā gadījumā ir ļoti aktuāli, tad tam pievērsāmies arī savā pētījumā. Pirmām kārtām nav tāda lieta kā viena vienota nelegāla nelegālo ieroču tirgu Eiropā. E, ieroču cenas arī ļoti labi to parādīja. Jūs pērkat, piemēram, Kalašņiko tīpa ieroci par 300 eiro varat iegādāties to Bosnijā vai Horvātijā, tad 1000, 2000 ir šī pati cena Beļģijā vai Francijā un vairāk kā 4000 mārciņu, piemēram, Lielbritānijā. Un šīs cenu atšķirības ļoti skaidri liecina par to, ka tas nav vienots tirgus. Otrām kārtām Nav iespējams arī salīdzināt šo tirgu apmērus. Tas tāpēc, ka mums nav atbilstīgu datu par tiem. Mums nav datu, uz, kur mē, uz kuriem mēs varētu paļauties. Nu, piemēram, ja runājam par ieroču konfiskāciju un tā tālāk, nav detalizētu datu. Un pat ja šie dati ir pieejami, tad nerati tie nav nepakļaus atbilstīgām datubāzes analīzēm programmatīs analīzēm. Un tas ir ļoti, tā ir ļoti nopietna problēma. Ļoti atšķirīgi ir arī piegādes mehānismi. Esmu identificējuši daudz un dažādas piegādes e- mehānismus, un ne visi šie mehānismi ir vienādi svarīgi visās ES vietās. Par to runāsim vēlāk, tad, kad runāsim par teroristu piekļuvi ieročiem. Neskatoties uz visām šīm atšķirībām, pastāv arī līdzības. Nu, piemēram, nelegālie ieroču tirgi balstās uz noziedzīgu aprindu prasībām, uz pieprasījumu. Lielākoties tie ir kainieki ieroči pistoles un revolveri. Pārsvarā tie nav, nu, tādi uzbrukuma ieroči, jeb, nu, šie pamatīgāk ieroči. Otrām kārdām, protams, nevar arī tā vienkārši iegādāties šos ieročus, bet ir jābūt kaut kāda veida uzticēšanās um, attieksmēs starp abām šīm nelegālajām pusēm, jo abām pusēm nav vienāda piekļuva ieročiem. Pagātnē. Ne lielākoties dalību valstīs skainieki ieroči noziedzniekiem, e, nu, varēja būt tikai tad, ja viņi bija šais augstākajās noziedznieku aprindās. Nu, pēdējā laikā esam norā, novērojuši vairākas liecības, kas liecina par to, ka tas pamazām mainās. Arvien lielāka ir pieejamība ieročiem un arī liela, lielāka pieejamība militāriem ieročiem, šiem uzbrukumu ieročiem. Nu, līdz ar to, ka tā ir pieejami šādi ieroči vairāk tirgū, protams, pastāv lielāka iespēja arī, ka teroristi tos varāk iegādāties. Nu, un tad ir arī šis jaunais noziedzības un terorisma as, šī sasaiste. Nu, tas nozīmē, ka lielākoties šiem teroristiem jau ir kaut kādas saknes noziedzīgajās aprindās, respektīvi viņiem ir labākas prasmes visu šo norganizēt un arī beigās šos uzbrukums īstenot, jo viņiem jau ir pazīšanās un uh, saites, un viņi ir tāpēc varējuši šos ieročus pirmām kārtām iegādāties. Vienlaikus viņi tajā laikā ir iemācījušies šos ieročus arī izmantot. Nu, piemēram, Kopenhāgenes nozieguma pastrādātājs 2015. gadā iemācījās šaut nevis Sīrijā, bet gan eh, Kopenhāgenes ielās. Uh, Un tā kā pastāv šī saikne ar vietējo kriminālo um, arēnu, tad, protams, uh, ja raugāmies uz konfiscētiem ieročiem uh, šai valstī, tad tas dod nu, informāciju par to, kas ir pieejams. Bet vienlaikus redzam, ka pamazām parādās preference uz šādiem spēcīgiem ieročiem, jo tie var nodarīt daudz ko um, kaitējumu. Bet ne visi teroristi gūst piekļuvu šāda veida ieročiem. Un tāpēc viens otrs, piemēram, izmanto arī kaut kādu veidu replikas ieročus vai medību ieročus. Nav tā, ka viņi tas ir tas, tas, ko viņi vēlējušies savā rīcībā, bet gan tas ir bijis vienīgais, kas viņiem bijis pieejams. Un, ja raugāmies uz konfiscētajiem ieročiem, tad redzam, ka piegādes mehānismi ir ļoti atšķirīgi. Es domāju, ka šis ir viens no tāds par, pazīstamākais Čārlija Bdo šaušana Pārīzē. Uh, tipisks Kalašņiko tipa ierocis, nāk no Dienvidslāvijas gara laikā, viņi tur nozuda un pēc tam parādījās Parīzes ielās, bet neviens īsti nezina, kad viņi tur atkal parādījās, vai pirms desmit gadiem, pirms diviem gadiem, ja varbūt nedēļa pirms uzbrukumiem, to mēs nezinām, bet tas ir tāds tipisks uh, gadījums, kad redzam, ka šāda veida nelielos apmā, apmēros liet, pamatīgi ieroči tiek kontrabandā pārvesti 80. gados ražot, bet redzat, ka viņi ir tādi pamatīgi, viņus var izmantot pat tad, kad viņiem ir 50. Eh, gadu, viņi ir ar ilgu darbības laiku un tā darbības ciklu un tā tālāk. Par nākotni runājot, mēs domājam, ka Ukraina un tuvējā āstrumi un Ziemeļa Afrika varētu kļūt par būtiskiem kontrabandas ieroču avotiem. Mm, līdzīgi kā tas savulaik bija ar Balkānu valstīm, bet par to runāšu arī vēlāk. Otram kārtām esam redzējuši, ka tiek izmantota visa veida konvertēti un reaktivēti ieroči. Par to mm, runājam, piemēram, to, ka šie ieroči tiek mainīti pārmaiņā, kurš 2013. gada būtiski pieaudzis šāda veida, šādu ieroču eh, joma. Tas ir tāds svarīgs, atklāt sakot, iztrūkums kopējā regulējumā, tātad šī deaktivizācija, bet es domāju, ka mans kolēģis par to ar jums runās krietni sīkāk. Esam to piedzīvojuši ne tikai Parīzes gadījumā, bet arī Briselē, kad šie noziegumi pastrādātāji bija ar set 58, kas tika, bija pārveidot. Tāpat ir redzam, ka tiek izmantoti sākotnēji nu, ieroči, kas ir par, paredzēti tikai vienkārši uh, Mm, ar tukšām lodēm, bet nu, tad tie tiek pielāgoti tā, ka tos var izmantot arī citādi. Nu, tad, protams, ir arī tādi ieroči, kas ir vienkārši nozakti, nozakti un pēc tam nonākuši teroristu rokās. Nu, tā kā tas bija Kopenhāgenā 2015. gadā. Nu, tad, lūk, ir daudz un dažādi veidi, kā šie ieroči nonāk teroristu rokās. Ko zinām par attīstības tendencēm? Pirmām kārtām kriminālas saites jau pastāv, bet jau pirms tam izveidotas kriminālas pazīšanās. Ja teroristi vēras ievie, ie, iegādāties ieroči, viņi neveido jaunas pazīšanās, bet gan raugās uz jau pašreizējo savu kriminālo vēsturi. Un reizēm tie cilvēki, kas ieročus ir piegādājuši, nu, pat neapzinās, ka šie cilvēki ir radikalizējušies. Viņi to nezina. Mēs e, viens otrs, kā zinām, ir pat ticis attaisnots par līdzdalību, tāpēc, ka viņi faktiski nezināja, ka viņi pārdod ieroci radikalizējušamies personai. Tātad šie pastrādātāji nelati ir tādi zema līmeņa noziedznieki. Viņi nav augsti šai noziedzības hierarhijā, bet, nu, kaut kā tad neliela tur, nezinu, narkotika pārdevēji, kaut kādu bruņotu uzbrukumu un tā tālāk, bet ne, viņi nav tādi lieli šiškas, teiksim tā. Nu, tie ir tādi vidēja zema līmeņa noziedznieki hierarhijā, un tas rada problēmas, jo tas nozīmē, ka šāda veida zema līmeņa, hierarhiski zema līmeņa noziedzniekiem arī ir piekļuvi ieročiem. Un jāsaka, nevien, nu, nav jau tā, ka visi šie organizētā noziedzība teroristiem vēlas pārdot uh, ieročus, jo tas nozīmē, ka uz viņiem versīsies tāda pastiprināta tiesības sargājoša iestāžu uz, uz uzmanība. Un tāpēc ir arī šīs eh, riski ierobežojumi, strateģisku izmanto viens otrs ehm, eh, šāds cilvēks, kas grib iegādāties ieroči. Nu, viņi no, nodzen savus bārdas, lai neizskatītos pēc džihādistiem, bet faktiski vienalga teroristi. Un tātad viņi nu, nomaskējas un cenšas pielāgoties šai situācijai. Nu, protams, ka ne visiem teroristiem ir šādas kriminālas saites un pazīšanās, un šeit ļoti liela loma tādos gadījumos ir cietumi, jo tieši tur šādas pazīšanās tiek uzsāktas un kontakti nodibināti. Tā tas bija gan Briseles, gan Liežas uzbrukuma nesenā gadījumā, kad viņi šos ieroči, kontaktus par ieroču iegādi bija uzzinājuši cietumā. Un vai, piemēram, cietuma, cietumā konstatējuši, ka lūk var uzbrukt. Ja, Eh, policistiem un viņiem šos ieročus atņemt. Nu, rezultātā ir tā, ka ir arvien pieejamāki militārās kategorijas ieroču pieejamība un kas piedāvā lielākas iespējas teroristiem. Un šāda veida pieejamības pieaugums, protams, lielā, lielā mērā saistīts ar kontrabandu no Balkāniem un arī tas, ka, lūk, pastāv šie iztrūkumi regulējumā attiecībā uz reaktivizētiem ieročiem un tam līdzīgi. Protams, ka noziedznieki vēlas vairāk ieročus, viņi tā jūtas drošāk un līdz ar to kontrabanda vēršas plašumā. Ko varam darīt lietas labā? Tas ir eh, mans prezentācijas noslēgums. Mēs zinām, ka politika ir balstīta uz konkrētiem notikumiem. Mūsuprāt, tāpēc to vajadzētu mainīt un panākt struktūrālu politikas tālāk izstrādi. Turklāt nelegāliem ieroču tirgiem ir ļoti dažādi aspekti, un mēs nevaram pievērsties tikai vieniem no tiem, jāraudās uz visām dimensijām vienlaicīgi, jo krimināla, jo noziedznieki un teroristi, protams, pielāgojas situācijai. Tātad tam jābūt tādam visaptverošam tīklam, kas nosacītu to visu. Turklāt jādarbojas proaktīvi. Šobrīd neredz nereti tiesības ar, kārtības sargājošās iestādēs, ja viņi, piemēram, atrod kādu ieroci un tā tālāk, eh, kaut kādā skatīšanas laikā viņš šo ieroci neuzskata par prioritāti, bet tas ir jāmaina, ja vēlamies atklāt to, kā darbojas šie ieroči, nelegāli ieroči tirgi. Uh, kas, protams, vienlaikus ir prie, m, mm, kalpo arī teroristiem. Un to varam darīt, pievēršoties dažādām jomām. Tas esmu identificējis trīs - politika un regulējums, operatīvā kapacitāte un izlūkošana, jeb informācijas vākšana. Nu, ir tāds, tādi ieteikumi, ko iespējams īstenot ES līmenī, turklāt arī nacionālo līmenī, šajās visās trijās jomās. Pirmām kārtām regulējošais un politikas ietvers. Nesvarīgi nosakšos šīs, šīs vājās vietas iztrūkumus eh, tiesību aktos. Joprojām šai kainieku ieroču direktīvā ir vairākas tādas vietas, ko iespējams būtu krietni uzlabot. Turklāt vajadzētu uzraudzīt arī efektīvu šīs ES direktīvas īstenošanas īstenošanu, un tas vienmēr ir aktuāli bijis. Zinām, ka dalība valsts eh, šādi un tad, piemēram, ne, neīsteno direktīvas, un tālāk lielāku uzmanību jāpievērš iekšējai ārējai drošībai un saiknēm, saiknēs starp abām šīm jomām, jo tikko ir kāda konflikta ār, ārpus Eiropas, kaut kur robežām pastāv iespēja, ka tie ieceļos Eiropā, un tāpēc šie drošības aspekti jāskata no abām robežas pusēm. Nu, protams, ja ir tiesība akti, tas viss ir ļoti labi, bet ir nepieciešams šos tiesību aktus arī īstenot, un tas ir problemātiski nenolīdzīgi nenoliedzami. Šobrīd nav pietiekams operatīvās kapacitātes visās ES dalību valstīs. Mēs ierosinātu izveidot ļoti konkrētus eh, šaujamieroču vienības tiesību eh, kārtības sargājušās iestādēs, lai pārliecinātos, ka šīm vienībām ir eh, nu, attiecīgais ekipējums, lai darbu atbilstīgi veiktu. Nu, protams, ka ir jāstrādā kopā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, un uh, Visbeidzot, prezentācijas noslēgumā gribu teikt, ka ir nepieciešams eh, krietni labāk sagatavot datus, datu iegūšanu, apmaiņu ar datiem un stratēģi, jāveic strateģiska datu analīze. Tas ir vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu. Jums ir jābūt priekšstatam par to, kā tas viss notiek, lai mēs varētu īstenot ar attiecīgu politiku un šos ieročus apkarot, ieroču tirgus apkarot. Paldies, paldies par šo prezentāciju, tiešām ļoti visaptvaroši nenoliedzami ar dažādiem šiem tālākas eh, attīstības ceļiem, atbildes un risinājumu un tā tālāk. Domāju, ka kolēģiem pilnīgi noteikti būs jautājumi, bet tālāk bez kavēšanās došu vārdu uh, Florkāna kungam arī, nu, kādas 11 minūtes jūs droši varat runāt, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Esmu ļoti pateicīgs par iespēju jūs iepazīstināt par mūsu ziņojumu secinājumiem attiecībā uz pārveidotiem eh, šaujam ieročiem Eiropā. Tātad es strādāju pētniecības institūtā Šveicē Ženevā, bet esmu Francijas pilsonis Nu, līdz ar to es neesmu tāds uh, outsiders. Mēs uh, darbojamies Ženēvā un mums ir plašāks mandāts uh, Eh, sniegt eh, saulaicīgu, politiski nozīmīgu informāciju starptautiskai sabiedrībai. Mēs strādājam Ziemeļāfrikā, Zemzaharas Afrikā, Latīņa Amerikā un esam pēdējos gados arī uh, darbojušies Eiropā. Mūs ir dibinājušas 15 valdības, kas te ir uzskaitīts uz uh, slaida, ir lielākās donorvalstis Kanāda, Šveice un uh, Šo konkrēto pētījumu finansēja Francija un Vācija. Tātad šis ziņojums, ko es uh, prezentēšu, uh, nu, protams, uh, neatspoguļos visās detaļās mūsu sagatavoto pētījumu, bet pētījums ir pieņem, pieejams arī tādā bukletā. Un 2015. gadā tika konstatēts, ka tieši šie pārveidotie vai konvertētie šāmieroči ir lielākais šaujam ievo, ieroču avots Eiropā arī saistībā ar terorismu. Tad vispirms aplūkosim dažādās kategorijas, kas ietilp šajā, šajā jēdzienā Tāpat mēs runāsim par uh, apdraudējuma dabu un mērogu, un arī kas uh, par tiem spēlētājiem, kas ir iesaistījušies uh, nelegālā ieroču tirsniecībā, un arī par citiem šā jautājuma aspektiem mēs īpaši šajā pētījumā aptaujājām policistus, izmeklētājus un ieroču ekspertus, jo šādus pārviet, pārveidotus ieročus ir grūti atšķirt no nu, īstiem ieročiem. Un apmeklējot uh, valstis, mēs iepazināmies ar šo situāciju. 2017. gadā notika uh, ieroču speciālistu seminārs, kur bija 25 eksperti no 11 valstīm un vairākām iestādēm. Tāpat mēs arī piedalījāmies tiesu ekspertu sanāksmēs. Ir arī darba grupa, kas sanāk Eiropā reizi gadā runājot par šiem jautājumiem, viņi arī sniedz savus provizoriskos secinājumus un uh, apkopo papildus datus. Tātad pirmā lieta, kas būtu jāzina, šī parādība starptautiskai uh, sabiedrībai rūp jau vismaz kopš 2001. gada. Šeit ir eh, lasāma definīcija, kas ir pārveidoti vai eh, konvertēti šaujam ieroči. 2008. gadā Eiropas Savienība grozīja eh, šaujam ieroču direktīvu, lai pārņemtu šo definīciju. Tas, ko uzskatīt par priekšmetu, ko var pārveidot šaujamierocī. E, tātad šī definīcija ir atstāta līdz šim e, brīdim dalību valstu ziņā. Ir valstis, kas regulē šos jautājumus, un ir regulē, valstis, kas to neregulē. Un līdz ar to ir arī iespējama daž, šo ieroču tirzniecības ar valstīm, kurās ir atšķirīgs regulējums šeit ir divas lielas grupas runājot par uh, pārveidotiem ieročiem. Tā tad ir, pirmā grupa ir imitācija. Uh, tie ir uh, maketi, kuri sākotnēji nav ražoti, lai ar tiem varētu šaut. Un tad šie maketi tiek uh, pārveidoti eh, tādos ieročos, eh, kas eh, ir tiešām šaujam ieroči šeit. Ir gan airsoft vai cita veida ieroči. Bet lielākā problēma Eiropā ir nu, brīdinājuma šāvieniem paredzēti eh, vai eh, ieroči ar eh, tukšām patronām. Tie ir do, domāti, lai varētu šaut, bet ir, protams, šis mehānisms tāds, ka ir iespējams izdarīt šāvienu, un tad tie tiek pārveidoti šaujam ieročos. Sākotnēji tā tad. Tie bija pārsvarā Eiropā ražoti šādi uh, ieroči, bet pēc 2011. gada pārsvarā tie ir uh, Turcijā ražoti, ko ir uh, konfiscējušas Spānijas varas iestādes. Runājot par šādu ieroču veidu, būtiski ir tas, ka tie ir lēti. Nelegāli ieroči Eiropā maksā dārgi 2 līdz 3 tūkstoši eiro eh, vidēji Eiropā, bet šādi eh, imit, eh, pārveidoti ieroči ir nu, ļoti lēti 200-300 eiro gabalā. Un sīkie noziedznieki un narkotiku tirgotāji arī izmanto šāda veida ieročus. Uh, Tāpat ir arī e, no ieroču kontrabandā iesaistīta organizētā noziedzība. Grūti ir sniegt precīzus datus par šo apjomu, bet nu, šādi ieroči ir arī e, konfiscēti e, lietās, kas saistīts ar terorismu. Uh, Tā tad arī uh, eksperts atrauc automātiskie uh, ieroči uh, Turcijā ražoti, kurus arī var pārveidot. Jautājums, vai šie ieroči var ilgstoši šaut, bet tomēr šī tendence ir ļoti satraucoša. Un šāda kontrabandas ieroču plūsma notiek visā pasaulē, arī tajos reģionos, kur noteikts ir ieroču embargo, piemēram, uz Lībiju, Somāliju, un arī grupējumi, kuri tiek uzskatīti par teroristiskiem grupējumiem, arī iegādāja šādus ieročus, tā kā šī, šī problēma pārsniedz Eiropas eh, robežas. Otrā grupa eh, attiecībā uz konvertējumiem priekšmetiem ir uh, saucamie neutralizētie eh, vai dezaktivētie ieroči, kas ietilp šajā grupā. Un šeit jūs redzat uh, grafikā pamatsoļus, šeit ir reāls šaujam ierocis, kas ir ticis eh, oficiāli dezaktivēts un ar to vairs nav iespējams šaut un tad ir uh, regulējums mazāk ierobežojošs nekā sākotnējam uh, šaujam ierocim, bet uh, tā kā šī likumdošana nevienmēr bija saskaņota Eiropas Savienībā, tad bija iespējams iegādāties daļēji dezaktivētus ieročus un pēc tam tos atkal pārveidot tā, lai atjaunotu sākotnējo kalibru šiem ieročiem. Un uh, Eh, šeit mēs runājam par negluži dezaktivētiem ieročiem, bet, eh, nu, eh, varētu teikt, ka šo ieroču līmenis ir bijis pazemināts. Bet, teiksim, ieroči ir pārveidot tā, lai ar tiem varētu šaut tikai ar tukšām patronām. Jo šis uh, Uh, nevar izšaut, teiksim, lodi ar šādiem ieročiem, bet var izšaut tikai tukšas čaulītes ar uh, vēl nesenāka tendence, tīpaši tādēļ, ka Eiropas Savienība ir risinās jautājumu par uh, akustiskiem ieročiem un flobēra kalibra ieročiem. Tie ir reāli šaujam ieroči kas eh, ir pārveidot, lai ar tiem varētu šaut ar Flaubert 46 mm kalibru. Tas ir paredzēts eh, šaušanai telpās eh, apmācībai vai treniņiem. Val, tiesība aizsardzības iestādes daudzās valstīs ir paudušas bažas, ka arī šādi, šādi pārveidot ieroči var tikt atkal pārveidoti, atjaunojot sākotnējo kalibru. Šajā kategorijā ietilps ne tikai vieglie ieroči, bet arī militārie ieroči, kas ir pārveidot, lai tos varētu tirgot civilajā tirgu, teiksim, skorpionu pusautomātiskā šautene ir arī viens no vispopulārākiem modeļiem šajā kategorijā. Tātad šie uh, atpakaļ konvertētie ieroči ir arī konfiscēti veicot te terorisma noziegumu izmeklēšanu, piemēram, 2012. gadā Tulūzā, kad Mohameds Mērā uh, Uh, izmantoja šādus ieročus vai 2015. gadā uh, Kulibāli izmantoja arī šādus ieročus, uh, kas tāpat Minhenes uzbrukumā 2016. gadā arī tika izmantota šāda atpakaļ pārveidota pistole. Runājot par Eiropas uh, Eh, Savienības reakciju šai jomā. Ir veikta virkne pasākumu, lai pievērstos šīs problēmas dažādiem aspektiem. Tātad 2015. gada dezaktivācijas standarti, to apstiprināšana tika, prasīja diezgan ilgu laiku, un tehniskie standarti tika apstiprināti tikai šā gada martā. Tāpat tiek pastiprināti ierobežojumi akustiskās ekspansijas eh, ieročiem, dezaktivētiem ieročiem, un komisijai ir arī jāsagatavo tehniskie standarti par eh, eh, signāla ieročiem, lai tos nebūtu iespējams pārveidot šaujam ieročos. Uh, Mm, tiek apspriesti tātad eh, dažādi jautājumi, un Nils eh, norādīja savā runā uz eh, izlūk informācijas nepieciešamu šaujam ieroču jomā, tātad identificēt, kāda veida pārveidojumi ir iespējami. Un uh, ir uh, Eh, tas nevienmēr tiek darīts visās valstīs. Simts, eh, ir valstis, kur 100% konfiscēto ieroču tiek pakļaut ekspertīzē, ir valstis, kur eh, tas ir daudz mazāks procents. Un bez, bez tā ir grūti analizēt tendences un operatīvi reaģēt uz šīm tendencēm. Nākamais komentārs vairāk par politiku ir tātad nepieciešami minimālie standarti, reģistrācija, uh, imitācijas ieročiem. Tie netiks iekļauti šaujam ieroču direktīvā, jo tur ir citas specifikācijas, bet mēs esam mūsu kopīgās operācijās, ko īstenoši dalību valstis uh, Eh, atklājuši, ka eh, liku oficiālie eh, veikali, kas tirgo šādus ieročus, nevienmēr sniedz pilnu informāciju un izmeklēšanu veikt šādos gadījumos ir ļoti sarežģīti. Un trešais jautājums ir par zemākas, eh, tātad ieroču kategorijas vai klases pazemināšanu attiecībā uz um, armijas ieročiem. Ir atsevišķi ieroču tipi, kas eh, netiek tik stingri regulēti kā citi. Šeit būtu viela pārdomām. Un tas arī saistās ar eh, to, uh, Eh, ko darīt ar nu, ieroču pārpalikumiem, ja tā varētu teikt. Eiropas Savienība iestājas par to, ka šie ieroči būtu jāiznīcina. Un tas varbūt arī būtu labs eh, izējas punkts, un uh, likumdevējiem par to būtu jāpadomā. Paldies par iespēju diskutēt ar jums par šiem jautājumiem. Priekšsēdētāji, paldies mūsu abiem ekspertiem par viņu sniegtajām prezentācijām. Nu, protams, eh, šeit bija daudz tehniskas informācijas, bet, kā jūs redzat, zālē ir arī ļoti daudz sieviešu mūsu komitejā, bet, nu, nevajag tā vienkārši paļauties eh, tā, tādam pirmam iespaidam, jo mēs konstatējam, ka pastāv cieša saikne starp organizēto noziedzību un terorismu un arī šajā ieroču tirzniecības jomā. Un mēs strādājam ar šiem jautājumiem un esam diezgan ātri nonākuši pie šādiem secinājumiem. Un tagad vārdu dodu Livijai Jarokai. Merci, madam, prezident. Nagyon köszönöm. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies uh, par uh, jūsu stāstījumu. Es nedaudz nokavējos, jo bija kādas citas komitejas sanāksme. Es um, šeit esmu atnākusi, lai uzdot jums jautājumu specifisku. Es um, esmu apmēram 20 gadus strādājusi Eiropas nabadzīgākajās uh, teritorijās. Es tur esmu sastapusies ar radikalizāciju Es um, it īpaši to varētu teikt par Balkānu valstīm, bet tagad arī Ukrainā ir tas pats. Mēs redzam, ka šajās valstīs ir jaunieši, kas uh, varbūt nav noziedznieki, bet viņi ir aizrāvušies ar ieročiem, un tas ir šokējoši. Es gribētu jums uzdot divus jautājumus. Cent centrālās Eiropas geto teritorijās uh, atrodas um, jaunieši, kuriem ir tikai 16, 17 gadu, un tie ir, varētu būt musulmaņi, bet ļoti daudz ir arī romi. Ko mēs šeit varam saskatīt, kādu perspektīvu? Vai šīs, šī kategorija, šī cilvēka kategorija ir pētīta? un vai ir veikta kaut kāda pasākuma, vai kaut kāds progress ir konstatēts? Kādu jūs pieredzat šajā jomā? Un otrs jautājums. Tas ir saistīts ar valstīm, kas atrodas Eiropas dienvidos. Dienvidos ir liels pilsētas, pat galvaspilsētas. pilsētas un tur ir ļoti daudz eh, skvotu teritorijas vai arī geto, ja, un eh, tās ir tādas teritorijas lielākās pilsētās, kur uzturas noteikti cilvēki, varbūt eh, liberāli savā nosliecē, piemēram, Kopenhāgenā arī ir šādas kopienas, kur brīvdomājoši cilvēki uh, dzīvo un uzturas, un pat ir antropologi, kas pēta šo fenomenu. Arī bēgļi ļoti bieži rod mājvietu tādās vietās. Rezultātā ir konstatēti arī aizdomīgi uzvedības modeļi. Bet um, īstenībā tas ir tāds hipiju dzīvesveids Nu, nevarētu jau teikt, ka viņi nodarbojas ar kaut ko nopietnu tur, bet antropologi pēta šo tendenci, konstatējuši, ka tas ir kaut kas moderns. Vai jūs esat pievērsuši uzmanību tādām lietām savā darbā? Došu jums vārdu, nezinu, kādā kārtībā. Varbūt tas ir jautājums, uz kuru jūs varat dažādi atbildēt. Lūdzu, Džukē kungs. Uh, Eh, paldies par jautājumu. Es eh, atbildēšu vienkārši. Nē, tas nav pētīts. Mm, ļoti grūti saprast, kas notiek <clears throat> tādās vietās. Un mm, tā ir daļa no problēmas. Mēs eh, diezgan maz zinām par mm, šaujamieroču apriti un ar šo smolām sevēju mēs domājam konkretizēt šo ainu. Tāpēc ļoti grūti ir precīzi atbildēt uz jūsu jautājumiem. E, bet um, es atbildēšu to, ko es zinu. Jūs minējāt Ukrainu. Ukraina ir uh, tāda valsts, par ko uztrauc ne tikai mēs, bet arī tiesību sargājošā mm, sabiedrība kopumā. Jo Ukraina aizvien vairāk uh, sāk atgādināt mums par Balkāniem pirms 15 gadiem. Šobrīd ir konflikts situācija, tā turpinās Un vēsturiski runājot par nelegāliem šaujamieročiem, uh, Ukrainā ir ļoti gara šāda nelegālo šaujamo vēsture. Daudz ir nodoti vai konfiscēti, bet ļoti daudz ieroči vēl joprojām atrodas valstī un tiek mm, arī pārvietot nelegāli iekšā ārā no konflikta zonas. Un tas atkal atgādina ļoti to, kas kādreiz notika arī Balkānos. Mēs eh, ļoti ceram, ka situācija nostabilizēsies. Droši vien mēs neredzēsim tuvākajos gados, kā nelegāli tiek aizvesti ieroči no Ukrainas uz Eiropas Savienību, bet varbūt pēc 10-15 gadiem šāda situācija varētu būt. Tāpēc jāstrādā jau tagad, ir jāmeklē mm, attie, attiecīgi speciālisti, tiesību sargājušu iestāžu darbinieki, programmas, lai, lai mēs varētu apturēt šo nelegālo apriti. To pašu var teikt par Ziemeļāfriku, arī ieroči no un uz Lībiju. Notiek arī narkotika tirsniecība no Āfrikas uz Dienvidu Eiropu narkotikas tiek pārvadāts arī par Balkānu ceļu, un narkotikas un šaujamieroči ļoti bieži tiek tirgoti kopā. Eh, pagaidām mēs par šiem gadījumiem runājam ierobežoti gan Ziemeļāfrika, gan Ukraina šeit, es domāju, bet eh, šī problēma varētu palikt lielāka tuvākajos gados. Eh, paldies, Lorkēna kungs saka. Es piekrītu Nilsam. Bet ir tāda tendence ja kaut kas eh, slikts notiek ieroču jomā, tad vienmēr skatāmies uz kaimiņu. Man bija interesanti papētīt šo jautājumu. Es mm, paskatījos uz datiem, uz ieroču izcelsmi. Daži ieroči tiešām nāk no Balkāniem, <clears throat> bet, kā jau Nils teica, ja šie ieroči ir veci, tad grūti arī to visu izsekot. Bet arī vietēji. Uh, tiek tirgoti nozakti ieroči, tie, kas ir nozakti kaut kur citur mm, Eiropas Savienībā. Un šādi nozaktie tiek nelegāli tirgoti tūkstošiem. Arī šeit ir vērts papētīt šo jautājumu. Jautājums par pārveidotiem šaujam ieročiem ir vēl viens iekšē Eiropas jautājums. Tas eh, arī papildina nelegālo šaujamieroču krājumu Eh, tātad ne tikai kaimiņi ir vainīgi, nedrīkstam aizmirst arī to, kas notiek pie mums mājās. Paldies, eh, Gomeša, lūdzu. Es atceros Altea operāciju Bosnijā. Eh, mēs tad konstatējām, ka NATO patiesībā bija palīdzējusi izplatīt pa visu pasauli ļoti daudz ieroču. To mēs konstatējām šajā parlamentā. Mums bija aizsardzības apakškomiteja un pēc mūsu atklājumu ne, nesakoja rīcība. Tad 2009. gadā mēs eh, panācām to, ka ētikas um, kodeks šaujamieroču um, apritei eksportam kļuva par obligātu. Uh, Um, prasību kopumu, un tad, kad um, parlaments uh, ka, ik divus gadus cenšamies konstatēt situāciju, un dažreiz mēs jau konstatējam, ka dalība valsts uh, pārkāpj savu skaidri noteikto pozīciju savu mērķu eksporta ziņā. Tad jūs eh, minējāt iekšējā tirgus pieeja, ka tas ir dominējoši. Es eh, atvainojos, bet es tā neuzskatu. Jūs teicāt, ka varbūt eh, problēma ir mai, main, mainīgā šī fokusa lieta - iekšējais tirgus un drošība. Es šeit saskatu iekšējo tirgu tādā ziņā, ka ir to valstu intereses, kam ir attiecīgā ieroča industrija. Un, valstis ir um, ieguvušas lielāku ietekmi līdz ar paplašināšanos. Ir atsevišķas dalība valsts, kam ir ļoti lielas uh, šaujami ieroču industrijas, kas ir ieinteresēti pārdot savus ieročus ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpusē un, un uzturēt arī attiecības kaimiņu valstis. Un tur esošie ieroči - Turcija, Ukraina. Tad par Lībiju 2012. gadā es biju Zintanā kopā ar delegāciju. Un tur mēs redzējām milzonīgu arsenālu kas daļai savampardēts, 72 bunkuri, ko būvēja Rumāņi Kadafi režīmam, daļai sagrauts eh, ar bombardēšanu, bombardēšanu, bet eh, arī šie arsenāli nav pilnībā eksplodējuši. Tur pilns ar ieročiem. Es eh, varēju jau domās nofotografēt eh, šīs kastes, kas tālāk eh, tika nosūtīts uz Sīriju un droši vien no Sīrijas visticamāk atpakaļ uz eh, Lībiju un ne tikai arī uz Eiropu. Un dalībvalsts ir pilnīgi pasīvas. Es par to rakstīju ziņojumu. Es nosūtīju fotogrāfijas. Tad ANO bija ļoti priecīga, ka mēs atradām ekskavātoru, lai nodrošinātu šo vietu no, no ārējās iejaukšanās. Es varu iedomāties, ka Lībijā ir dučiem līdzīgas arsenāla krātuvis. Dalībvalstis nesaprot kas būtu jādara. Šajā gadījumā eh, ļoti nopietni dalībāsim aizdomāties, ka, ka tieši tādā veidā varētu apkarot terorismu. Paldies, ka jūs atnācāt uz mūsu sanāksmi. Arī mana valsts lieliski demonstrē notikumu gaitu. Pēc taupības pasākumiem ļoti cieta arī aizsardzības spēki, un pa, pagājušajā gadā tika nozakta liela ieroču kraba no mūsu armijas. Bija domāts, ka to glabās drošā vietā, un ļoti interesanti, ka šo ieroču kravu atrada ar papildu kastēm vēl kaut kur citur. Tas nozīmē, ka eksistē milzīgs tīkls, mm, kas nodarbojas ar portugāļu munīcijas un ieroču tālāko mm, tirzniecību. Un tas tā tas notiek Eiropas Savienībā, kas droši vien nav pati sliktākā valdu sabiedrība, bet mm, neviena no Eiropas valdī, valstu valdībām neuztver šo lietu nopietnību. Vai jūs varētu komentēt šo manu apsvērumu? Paldies, paldies par šo jautājumu. Iekšējais tirgus, iekšējā drošība, ārējā drošība. Šie trīs galvenie kon koncepti ir tie, ko mēs pētījām. Eiropa ir ļoti īpatnējs institucionāls veidojums. Tad, kad es runāju par to, ka dominē iekšējais tirgus, es domāju Eiropas komisiju 90. gadu sākumā, kad tika pieņemta šaujamieroču direktīva. Tad bija skaidri atzīts, ka šis jautājums ir ar tirgus nozīmi. Tikai daži e, aspekti bija saistīti ar drošību. Tad daudz gadi un mainījās fokus. 2010. gadā mainījās šis ieskats bija konstatēts, ka noziedzniekiem ir kalašņikavu automāti. Līdz ar to sāk domāt par drošību, un mēs redzam, ka DigiHome komisijā ir kļuvusi nopietnāka struktūra tieši vēršoties pret nelegālu šaujamieroču tirzniecību Eiropas Savienība. Vairāk tiek akcentēta drošība, un pēc 2013. gada komisijas paziņojuma ir skaidrs, ka komisija vairāk pievērš uzmanību uh, tieši drošības perspektīvai, ir runa par um, šaujam ieroču paketi dažādos izpausmes veidos, gan vieglie, gan kājnieki un tā tālāk, lai būtu fokus plašā veidā. Bet šī cīņa nav viegla. E, teroristu uzbrukumi vēl pasvītro iekšējās drošības jautājumu nesenā direktīvas grozīšana tur nav tā labvēlīgāks skats uz iekšējo tirgu, drīzāk drošības dimensija tiek stiprināta. Un šī dimensija kļūst aizvien svarīgāka. Tālāk iekšā drošība jāsaista ar ārējo drošību. Te lūk arī ieroču eksporta kontrols stāsts. Šeit viens no jautājumiem, ja jūs skatāties uz um, vieglo un šaujamieroču stratēģiju no 2005. gada, šeit jau es varu atzīmēt dažas problēmas. Balkānos un centrālajā Āfrikā, piemēram, šīs valstis atrodas ļoti tālu no mums. Ja mēs varam palīdzēt Balkāniem ar kontroli, mēs tad teicām, ka tad viss būs labi, bet tagad lietas mainās, un tagad pirms dažām dienām uh, bija jauns paziņojums par šiem ieročiem. Šeit ir nu, izcelt atkal saikne ar iekšējo drošību, un tas ir ļoti vajadzīgs. Šeit labs pie, pie, piemērs ir Lībija, kad Afī nevarēja pirkt ieroči no mums daudzus gadus, bet tad <clears throat> es uh, runāju par Beļģijas perspektīvu. Beļģija eksportēja ļoti daudz un modernus ieročus, un šie ieroči visai drīz nonāca nevalstisko darboņu rokās. Un šo, šos ieročus var redzēt ne tikai Ziemeļāfrikā, bet arī pie palestīnas un džihādistiem. Um, tā mēs redzam, kā šīs lietas notiek. Ir arī konfliktu uh, bruņojumu institūts, ko finansē Eiropas Savienība, tā pēta, kāda veida ieroči ir Sīrijas kaujinieku rīcībā. Uh, Tur ir ļoti interesanti secinājumi. Tie ir eh, konstatēti arī darījumi, kur eksporta atļaujas tika dotas, eh, teiksim, pirmajā dienā no kādas valsts, Eiropas Savienības valsts, tālāk eksports gāja uz trešo valsti. Ļoti eh, ātri šis šis ierocis nonāca pie nevalstiskā kaujinieka, pēc tam ISIS, un to pēc pēc diviem mēnešiem ir iespējams e, šo te ceļu visu identificēt ar fotogrāfijām. Tas nozīmē, ka eksporta jomā ir liela problēma. Mums ir nepieciešams spērt nākamo soli. Ārējās drošības perspektīva ir jāintegrē vēl vairāk, jo tas ir ļoti saistīts ar iekšējo drošību. Un tirgus motivācijai ir jābūt e, mazāk svarīgai šādā skatījumā. Jūs, kolēģi, negribat neko papildināt? Eh, paldies! Eh, paldies! Monika Holmēja arī grib uzdot jau, nu, bet pirms viņa to dara, viņa no Bavārijas ir ieradusies. Jūs esat eh, līdzreferente šajā komitejas darbā. Jums ir jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, no Par laimi man bija eh, izdevība eh, uzdot daudzus jautājumus komisijai un arī saņēmu atbildes un es strādāju pie ziņojumu un varēju tos ar šīs atbildes iestrādāt. Tātad jūs runājāt par to, ka ir jāsasaistās ciešāk un steidzīgi šī ārējā un iekšējā dimensija, domājot par terorisma um, profilaks vai novēršanu, bet um, tāds jautājums tas jau ir vairāk kārt jau uzdots, un nezinu, vai jūs varēsiet to atbildēt. Tātad mums ir milzīgs uh, daudzums ieroču no bijušās Dienvidslāvijas kara un ne tikai Kalašņikovu un jāku, nāk vēl klāt šie modernākie ieroči, kas tiek izmantoti krīzes reģionos, tad šis ir nu, gandrīz vai eksplozīvs kokteilis. Tātad jautājums par muitas kontroles un robežu kontrolas ieguldījumu šo ieroču identifikācijā un kontroles pastiprināšanā un uh, šobrīd uh, šie, uh, šī ieroču uh, identifikācija ir tik tālu pavirzījusies uz priekšu, nu, un um, nevar būt tā, ka, ka teiksim, šie ieroči tiek nu, pārdot tā tas nav, bet tie vienkārši pazūd no armijas bāzēm. Kurš vēlas atbildēt uz šiem jautājumiem? Abi viens, neviens. Paldies par jautājumu. Vai robežu muitas kontrole ir pietiekams? Ļoti grūti teikt, ļoti grūti ir konstatēt nelegālo tirdzniecību, jo šaujamieroču kontrabanda nenotiek lielos daudzumos, mazi daudzumi šie ir Ja ir milzīga konfiskācija, tad varbūt divi, desmit šautens eh, tās būtu. Eh, ļoti viegli ir noslēpt divas šautenes vai kalašņikovu kaut kādām automobiļa daļa. Eh, vai tas nozīmē, ka mēs neko nevaram darīt? Nē, tas tā nav. Mēs noteikti varam apmācīt arī policiju, robežu kontroli, arī vērtēt riskus, lai mēs noķertu pēc iespējas vairāk. Bet uh, problēma nav ar robežām. Lieta tāda ir, ka mums ir mm, jādomā, ko mēs darīsim ar, ar mm, šaujamo tirzniecību savā teritorijā. Ja, teiksim, ir narkotiku mm, tirzniecība, kaut kāda konfiskācija notiek, tad šaujamierocis ir otrā prioritāte. Eh, jo tāpēc mēs uzskatām, ka ir daudz svarīgāk fokusēties uz izmeklēšanu. Ja jūs skatāties uz šo kontrabandas ceļu, tad attiecīgi arī robežsardzei vieglāk zināt šo informāciju, fokusēties uz noteiktiem automobīļiem tā tālāk. Bet mēs eh, daudzās valstīs nezinām, kas notiek. Nikolā runāja par balistisko analīzi dažās valstīs. Uh, Tas eh, šāda analīze notiek ļoti bieži, citās ekspertīzes vispār nav. Tas nozīmē, ka ir ļoti maz eh, zināšana par eh, šaujamieročiem vispār. Ja jums būtu šī izmeklēšanas pieeja, tad jums būtu ļoti daudz balistisko ekspertīžu, būtu cilvēki, kas seko tirsniecības ceļiem, ja parādās kaut kāds jauns reģions vai jauns avots, jūs varētu piestrādāt tajā virzienā. Uh, un um, tad uh, varētu arī konstatēt šos ceļus, kā tiek ievesti nelegāli šie ieroči Eiropas Savienībā. Um, vēl atbildēšu par internetu. Internets ir ļoti interesanta lieta. Uh, Mēs tiešām redzam, kā notiek šī kontrabanda uh, caur internetu, arī pārveidotie šaujam ieroči tiek tirgot šādā veidā, jūs deaktivēto uh, šaujamo nopirkt ļoti ātri, pa daļām pasūt, pārsūta pakās mm, no vietas uz vietu. Uh, šis atvērtais internets ir ļoti svarīgs šis avots arī mm, šis tumšais tīmeklis ir vieta, kur tiek tirgoti ieroči. Internetā ir tā, tā priekšrocība, ka jūs varat pirkt no Amerikas vai, vai vēl no kaut kurienes, un teroristu ziņā nav nepieciešams nekādas saiknes vai saites. Un ļoti grūti policijai to visu kontrolēt, varbūt ierocis kaut kur pa vīdu, un tad viņš pazūd. Lūk, tas ir viens no tiem specifiskiem riskiem, ko mēs ierosinam, ka to vajadzētu uzraudzīt vairāk. Arī Eiropolam šeit ir svarīga uh, loma. Ļoti bieži tie ir tādi pārobežu gadījumi, tāpēc mums ir tiešām jāpievērš vairāk uzmanības šim konkrētam jautājumam. Kolēģi, Florkāna kungs. Jā, par robežu kontrolēm. 2015. gada janvārī pēc e, terora uzbrukumiem bija mēdījos uh, daudz spekulācijas eh, par to, ka, lūk, te video materiāli redzam, ka Lāšņikovi tātad nākušie ieroči no mm, Balkāniem, no vietām, kas ir ārpus eh, Eiropas Savienības. Lūk, tā mēs nonācām pie, pie pārveidotā mm, ieroču analīzes, jo Kulibalū tieši izmantoja šo pārveidoto ieroci. Uh, analizējām, kā šie ieroči tika modificēti, pielāgoti civilam tirgumu un tad izmantoti. Ir ļoti daudz tādu piemēru, un Nils jau minēja, ka ir nepieciešams mainīties ar izlūku informāciju. Daudzās valstīs esam dzirdējuši, ka konfiscētie ieroči nav pareizi identificēti nacionālā sistēmā. Tie tiek saukti par kalašņikovu. Vispār ir 200 kalašņikovu automāti, kas tiek ražoti 30 valstīs. Tad, zinot, ka jūs esat konfiscējuši Kalāšņikovu, tas nav, nesniedz nekādu informāciju, jo es nezinu, no kurienes nācis ir šis Kalāšņikovs. Tad jums ir nepieciešams eksperts. Eksperts paskatās un saka, lūk, tas ir ražots tad un tad tādā rūpnīcā, un tad jūs sāk, sākat izsekot. Bez šādām zināšanām. Nu, ko, 15% Kalašņikovu tika izņemti vai konfiscēti ar Eiropola operācijām, bet šī informācija neko nedod, tikai fakts kā tāds, tāpēc nepieciešama ir ekspertīze. Liels paldies jums abiem diviem! Paldies par šīm prezentācijām. Esmu nedaudz ne neprecīzi informēta. Un jautājums man ir tāds, vai jums ir kādi divi tādi um, prioritāri paziņojumi, ko jūs gribētu teikt um, š, komisijas locekļiem? Ja jums būtu iespēja divas prioritātes šeit izvirsīt, ko jūs varētu pateikt mums komitejā? Kaut ko tādu svarīgu, nu, kādas indikācijas jūs varētu mums sniegt. Un tad mēs arī slēgsim šo sanāksmi. Vai sarežģīts jautājums? Nu jā, parasti pēdējie jautājumi ir tie sarežģītākie. Divas prioritātes. Nu, pirmā, manuprāt, pārliecināties, ka jūs uzraugāt efektīvu eh, Eiropas eh, kainieku ieroču direktīvas īstenošanu, nu, pār, lai pārliecinātos, ka nav nekādu tādu nu, iztrūkumu vājo vietu. Un otrs, investējiet operatīvajā kapacitātē, spēcinot konkrētas, nu, lūk, tad šaujamieroču komandas, kam būtu prasmes un ekspertīze, kas varētu sadarboties gan savas valsts ietvaros, gan arī ar citām dalību valstīm. Jo es domāju, ka tur arī pastāv milzīgas problēmas šobrīd. Paldies! Nu, jā, Nu, jums tagad mazliet bija laika vēl pārdomot šo, šo lietu. Varbūt jūs arī varat atrast kaut kādas tādas divas, uz ko norādīt uh, lietas. Nu, labi, darīšu to pat franču valodā. Lai neatkārtotos, es gribētu teikt tam arī, ka pirmais ir informācija par ieročiem, tad strateģiska informācija, dati. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Uh, Nepietiek šobrīd informācijas, kas ļautu, piemēram, identificēt šīs jaunās tendences un pārdošanas tīklus, tāpēc gribētu mudināt dalībvalsts sazināties ar ekspertiem, attiecīgiem dienestiem, tā lai visi konfiscētie ieroči tiktu analizēti un tiktu apkopoti dati. Tas, manuprāt, būtu pirmais prioritatīvais jautājums. Otrs pārdomāt, pārdomāt par šo um, militāro pārpalikumu pārdošanu, šie ieroči, kas ir tad, ka pa daudz, lūk, tas pārpalikums E, kas dalībvalstīs vairs nav vajadzīgs un tā tālāk, un kas pēc tam tiek modificēti, lai viņus nu, atkārtot pārdotu e, civilajā tirgū. Nu, tas ir aktuāls jautājums, jo mēs tiešām redzam, ka pastāv šie e, ieroču tūkstoši faktiski, nu, piemēram, šie akustiskie ieroči, kā te tika teikts, kas ir pēc tam atkal pārveidoti. Un, un tas tiešām ir tāds būtisks šo ieroču daudzums un īpatsvars. Nu, vienalga, uh, Tie ir, nu, protams, viena liela ieroča vēl, kas tiek izmantot filmās, kas ir kolekcionāriem tā tālāk. Bet, nu, katrā ziņā. Un arī starptautiski jādo, jādomā par to, kā varbūt mm, politiski organizēties uz to, lai šādi pārpalikumi tiktu iznīcināti, nevis pārveidot, atkal pārdoti, un tad viņus var retroaktīvāk atkal atgriezeniski pār, pārtaisīt par šaujamieročiem. Paldies jums abiem, paldies arī kolēģiem, kas bija šeit. Nu jā, jūsu sastāvs gan nomainījās, bet es, es to visu saprotu. Pirmdiena parasti ir tāda mazliet sarežģītāka diena nenoliedzami. Bet, nu, katrā ziņā visi šie pētījumi ir pieejami. Tas ir svarīgs informācijas daudzums, kas mums bija arī vajadzīgs, un arī šīs pārdomas par kopējo problemātiku nenoliedzami ir svarīgas. Jo mūsu mērķi, protams, ar to cieši sasaistīti. Jūsu teiktais ļauj mums darīt mūsu darbu, kā jau Monika teica, viņi iesniedz ziņojumu, bet arī pēc šiem ziņojumiem nāk tālāki darba posmi, nenoliedzami, kur kolēģi turpina strādāt pie šīm lietām. Tātad tiešām vēlreiz milzu paldies! Rītdien tiekamies no rīta, pulkstens 9. koordinātoru sanāksme un 9.30 pārējās komitejas sanāksme līdz pat 18. Eh, ir attiecīgais laiks. Jā, nu tā tad, lūk, pusstundu esam ietaupījuši, un turklāt esam runājuši visās iespējamās varodas, jūs varējāt attiecīgi visas tās tulkojot arī izklēdēties. Paldies!